ir atnākušas eh, no pārstāvjot kom, pārstāvot komisiju un, un arī Viviana Redingas kundze. Šīs ir otrais mūsu sanāksmes darba cēliens šeit, Eiropas parlamentā. Un eh, tās ir eh, saistīts ar pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu komitejas iniciatīvu. Mēs runāsim par brīvības drošības un tiesiskumu telpu. Un mums bija ļoti interesants sarunas par šo hārtu. Tā tika uzskatīta par atskaites punkti nākotnes eh, li likumdošanas procedūrai. Uh, šai parlamentā un arī ministru padomē, ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā. Eiropas uzbūvēja pamatiesība aizsardzība ir būtiski svarīga, jo to nodrošina gan arī Eiropas Savienības tiesa, gan arī dalībvalstis. Dalībvalstu tiesības sargājušās iestādes. Un ir eh, svarīgs arī aktīvs dialogs starp dažādām Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu iestādēm. Tas ir eh, pamatiesību galvenais mērķis kas ir jāizteno gan dalībvalstīm, gan arī Eiropas Savienības iestādēm. Mēs koncentrēsimies uz stratēģiju, uz Eiropas Savienības pamatiesību aģentūras pieredzi, pilsonisko sabiedrību un nacionālajām iestādēm, kuru mērķis ir aizsargāt pamatiesības. Tie, kas vēlas izteikties, lūdzu dariet mums to zināmu, paceļot roku, piemēram, vai arī nosūtot mums kādu zīmīti, uz kuras būtu norādīts jūsu vārds un arī jūsu pārstāvētās organizācijas vārds. Nosaukums. Un tagad es gribētu dot vārdu komisāras kundzei Vivianai Redingai un Pēc tam mums būs eh, jautājumu kārta un atbildes no komisārs kundzes. Lūdzu, Redīs kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Ņemot vērā Lisabonas līguma stāšanos spēkā, mēs esam spēruši vēsturiski svarīgu soli. Mums tagad ir juridiski saistoša harta, kas ir mūsu pašu saraksts ar pamattiesībām. Tagad mums eh, šī harta ir, un tagad mūsu uzdevums ir to īstenot praksē. Tāpēc komisija šī gada beigās nāks klājā ar paziņojumu, kas noteiks Eiropas komisijas stratēģiju, kā šī harta būtu īstenojama. Galvenais mērķis ir šīs tiesības, kas norādīts hartā, padarīt pēc iespējas uh, reālāk piemērojams visiem cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Eiropas cilvēktiesību hartas ratificēšana no Eiropas Savienības puses ir vēl viena iniciatīva, kas veicinātu pamatiesību ambiciozu politiku. Eiropas cilvēktiesību tiesai visticamāk būs jāiesaistās retāk jautājumos, kas saistīti ar Eiropas Savienības tiesībām, ja Eiropas Savienība pareizi īstenos tās tiesību aktus un arī dalībvalsts darīs to pašu. Hartai jākļūst par ceļrādi visām Eiropas Savienības politikas jomām un to īstenošanai dalībvalstīs. Komisijas kolēģijai ir jānodrošina, ka harta eh, sekmē visas mūsu darbības visās pakalpojumos. Iespējams, jūs atceraties, ka 3. maijā komisāri svinīgi solīja pildīt savus pienākumus Eiropas Savienības tiesas priekšā. Un te ir daži paraugi. Piemēram, drošība ir tā joma, kur mums ir jāpliecina mūsu apņemšanās īstenot hārtu dzīvē. Drošības politikai un pamatiesībām ar vienu ir jāiet līdztekus vienai otrai. Un drošāks garantijas no Eiropas Savienības puses, ka tā un dalībvalstīm, ka tās īstenos pamatiesības, ir labākā iespēja Eiropas Savienībai spērt soļus uz priekšu, apkarojot terorismu un organizēto noziedzību. Tas ir arī skaidri norādīts Stokholmas programmā. Pretterorisma rīcības plāni ir jāīsteno pilnvērtīgi ievērojot pamatiesības. Un tad kā mēs rīkosimies? Mana galvenā prioritāte ir nodrošināt to, ka Eiropas Savienība apzinās savu darbu īstenot likumdošanu. Tas ir pats pamats Eiropas Savienības likumdošanas darbam. Komisija ierosina kādu tiesību aktu, un tās uzdevumā ir arī, tās uzdevums ir arī pārbaudīt, kā tiek īstenota pamatiesību harta. Un mums ir arī komisijā jāizteno reāla pamatiesību ievērošanas kultūru. Un tas attiec, piemēram, uz eh, Eiropas, konsult, eh, Eiropas komisijas konsultatīviem dokumentiem, zaļajām grāmatām. Tās eh, veicina pilsoņu institīvu un arī dod iespēju pilsoņiem sniegt savu ieguldījumu likumdošanas institīvu izstrādē. Un tad arī tiek uh, izvērtēts jaunā tiesību akta priekšlikuma uh, iespējas uz pamatiesībām. Ietekmes novērtējumam ir jānosaka, uz kurām pamatiesībām tas varētu attiekties un kā, kāda būs ietekme uz konkrēto katru politikas nozari. Ieteikmes novērtējumam arī ir jānorāda, cik lielā mērā būs iejaukšanās šajā jomā. Un tā sakot, es ar to gribu sacīt, ka tam būtu jānotiek ne tikai komisijā, bet arī padomē. Kad, piemēram, krimināla tiesībās padome grib nākt klajā arī ierosinājumu. Ar priekšlikumu parasti nekāda ietekmes novērtējuma līdz šim netika izstrādāta. Es domāju, ka parlamentam vajadzētu uzstāt uz to, ka arī šajā gadījumā būtu jāizveido viens parasts ietekmes novērtējums un otrs ietekmes novērtējums attiecībā uz pamattiesībām. Šīs hartas kā ceļrāža izmantošanai nebūtu jāaprobežojas ar šo sākumu stadiju. Tai būtu jātiec uz visu likumdošanas procesu, tādā veidā nodrošinot, ka galīgais teksta variants, kas ir parlamenta un padomis diskusija rezultāts, atbilst hartas prasībām. Un šeit ir novērojama visu iestāžu kopīgā atbildība. Un tas ir jāapzinās arī izstrādājot kompromisus padomēju un Eiropas parlamentam. Arī tas ir skaidri norādīts Eiropas, e, Eiropa padomas Stokholmas programmā. Līdz ar to mums ir jāraugās uz to, kā tas būtu sasniedzams iestāžu līmenī, kā šie grozījumi varētu būt attiecīgi vērtējami un kā šie kompromisa grozījumi tiek izstrādāti ar vien paturot prātā pamatiesības. Un es domāju, šī iespēja ir jāizskata, un katrā ziņā arī Lībe komitejas pieredze šai ziņā būs svarīga. Un kā jau es sacīju, tam būtu jātiec arī uz, darb, uz dalību valsti iniciatīvām krimināla lietas sadarbībā, poli, policijas sadarbībā. Un eh, šīs politikas būtu arvien eh, jāizstrādā saskaņā eh, kopā ar ietekmes novērtējumu. Nu tad tagad mēs esam sagatavojuši tekstu, iestādes ir balsojuši par šo tekstu. Uh, Un šis teksts tagad ir jāīsteno Eiropas Savienības tiesību aktos no dalībvalstu puses. Un tāpēc Eiropas komisija izmantos visus Lisabonas līgumā tajā atvēlētos instrumentus, lai nodrošinātu, ka Eiropas tiesības tiek attiecīgi īstenotas un tiks arī uzsāktas eh, pārkāpuma procedūras, kad vien tas būs nepieciešams. Priekšstādātāji kungs, dāmas un kungi, šī uzklausīšanas daļa, kurā piedalās arī Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras direktors, pilsoniskā sabiedrība un akadēmiķis pārstāvi, mums sniegs iespēja apmainīties ar pieredze. Un aģentūra šeit var, var izpildīt ļoti svarīgu lomu, piedāvājot eh, salīdzināmus statistikas datus par situāciju visās 27 dalībvalstīs. Tādējādi norādot, kurā jomā Eiropas Savienība varētu rīkoties efektīvāk. ņemot vērā problēmas katrā konkrētajā dalībvalstī, mums, mēs arī sagaidām ieguldījumu no dalībvalstīm pašām. Un e, viss šis ieguldījums mums būs vērtīgs. Eiropas komisija ik gada publicēs paziņojumu par to, kā tiek īstenotas pamatiesības. Šis ziņojums parādīs, kā tiek ievērota pamatiesību harta tajās jomās, kas ir Eiropas Savienības iestāžu kompetencē. Un eh, tad tur arī tiks norādīti īpašie gadījumi Eiropas Savienības, Savienībai iesaistoties procesos. Un tas veicinās debats par politiku Eiropas parlamentā un padomē par to, kas jau ir izdarīts un kas vēl ir darāms. Jūs, protams, līdz ar to esat sapratuši, ka šis darbs nav tikai tiesiskuma pamatiesību un pilsonības jautājumu komisāris pārziņas jautājumu. Šeit ir jāiesaistās visam ieinteresētām pusēm. Mums ir jāapvieno savu centieni, lai īstenotu šo hartu praksē. Šī harta nav tikai kaut kāds e, institucionāls pasākums. Tai hartai ir jākļūst par ceļrādi visām iestādēm, visām dalībvalstīm. Tagad, kad mums ir juridiski saistoša harta, mēs esam uzsākuši jaunu Eiropas integrācijas stadiju. Es varu rēķināties ar uh, dalību valstu atbalstu, un es pateicos arī Eiropadomēji par to, ka tiem ir īstena pieeja reāli īstenot šo hartu ikdienas dzīvē. Paldies! Thank you, Madam Commissioner. Now it's... Paldies, komisārs kundze. Tagad ir, uh, tagad ir iespēja izteikties tiem, kas grib. Vispirms vārds Kingai Galai, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kā referente uh, Lībes, uh, Lībe komitejas vārdā par pamatiesībām, es esmu īpaši priecīga par šo uzklausīšanu. Vakardien bija veiksmīga diena. Un es esmu pateicīga arī Eiropas komisijas priekšsēdētājs vietniecei, ka viņi ir spējusi ierasties. Es zinu, ka jūs nejūtaties eh, īsti labi, bet tomēr jūs piekritāt mūsu uzrunāt šodien. Es pilnīgi piekritu jūsu sacītajiem par Eiropas komisijas lielo lomu, padarot eh, hartu par eh, vērtīgu un svarīgu dokumentu. Tagad mums ir moderns un juridiski saistošs dokuments, un tagad mums jāraugās uz to, kā tas būtu īstenojams. Šai uzklausīšanai un eh, manai, manam ziņojumam ir jānorāda, kā, cik svarīga loma ir Eiropas Savienības iestādēm. Mums ir e, jāizanalizē, kurai iestādē jādara kas konkrēti un kā tas tiek īstenots. Tātad mums ir iestādes, mēs esam izveidojuši mehānismu, un tagad mūsu uzdevums ir attiecīgi rīkoties šai jomā. Es, es, es augstu vērtēju to, ko jūs sacījāt e, arī šodien un agrāk ka netiks, eh, nebūs izrādīta nekāda tolerance pret hartas pārkāpuma gadījumiem. Un es arī uzskatu, ka ir svarīgi eh, apkopot šādus uzticamus, salīdzināmus statistikas datus, lai varētu secināt, kā šī harta tiek īstenota. Un, arī, un tas būtu svarīgi arī no mūsu ziņojumu viedokļa šeit parlamentā. Kā jūs domājat, kas notiks tad, kad tiks pārkāptas pamatiesības? Paldies. Uh, jā, ja jums tā šķiet pieņemama, komisārs kundze, varbūt mēs varam vispirms uzklausīt vairākus uh, jautājumus, un tad jūs atbildēsiet uz tiem visiem kopā. An Anģelīlī kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Un pateicos arī komisārai Redingas kundzei. Iepriekšējā sasaukumā Eiropas komisija ierosināja Eiropas stratēģiju minoritātes tiesībām. Tā bija pēdējā reize, kad kaut kas šāda veida, kaut kāds šāda veida pasākums ar eh, visaptverošu pieeju tika pieņemts komisijā. Mēs šo soli vērtējam ļoti augstu mūsu parlamentā. Gadiem ilgi mūsu diskusija laikā um, mēs eh, bijām spiest dzirdēt, ka mums jāgaida līdz Lisabonas līguma spēkā stāšanās dienai un arī jāgaida uz eh, pamatiesību hārtu, kas stāsies spēkā līdz ar līgumu stāšanos spēkā. Un tur arī tiktu definētas minoritāšu tiesības. Es tagad negribu sīki pievērsties eh, šim te dažādu aspektu sarakstam Bet e, kāds jūsu skatījumā būs iespējas uz e, minoritātes tiesībām, tad, kad harta stāsies spēkā? Enciju kungam vārds. Priekšēdētāji. Es pateicos arī komisārei par viņas ierašanos uz šo publisko uzklausīšanu. Mums vienmēr ir ļoti liels prieks redzēt pie mums komisārus, jo galu galā komisija ir iespējas īstenot visas mūsu tiesības praksē. Es gribētu uz, uzdot jums jautājumu par brīvības, drošības un tieslietu telpu. Teorētiski tas šķiet tāds kā ideāls, bet vai patiešām ir tā, ka Eiropas Savienības pilsoņi var dzīvot šādā kopīgā telpā un patiešām var izmantot visas savas pamatiesības. Gribētu uzdot eh, komisārei šādu jautājumu. Kādi būtu praktiskie līdzekļi un ceļi, kurus eh, dalība valstis eh, varētu izmantot, lai īstenotu dzīvē pamatiesības? Tas ir, kādā veidā Eiropas Savienība varēs darboties tā, lai pasargātu ikvienu pilsonu no iespējamiem tiesību pārkāpumiem. Jo parasti ceļš, tiesiskais ceļš caur tiesām ir ļoti garš. Boskultas kundzei vārds. Liels paldies priekšstādātājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties komisārai par viņas runu. Es domāju, Vienmēr ir interesanti secināt par to, eh, to ka komisiju interesē šis jautājums un ka tā piedalās sarunās. Es gribētu uzdot jautājumu par to, kas tika sacīts. Man rodas iespējas, ka te daudz tiek runāts par ietekmes novērtējumu, bet es domāju, mums te būtu jāraugās uz iespēju izstrādāt konkrētākus priekšlikumus, eh, lai visi pasākumi, kas tiek paredzēti, nebūtu pretrunā hartai. Un tad es gribētu zināt, kāds ir maksimālais un minimālais līdens, un tad otrkārt, kā mēs aktīvi varētu uzlabot situāciju. Tātad pirmkārt ir eh, jāņem vērā, ka te ir pretruns, un otrkārt, ko mēs konkrēti varētu darīt. Komisija, piemēram, eh, runā par cīņu ar eh, negodīgu atalgojumu par eh, dzimumu līdztiesību. Bet tad kas būtu darāms, lai uzlabotu situāciju? Un no otras puses eh, citas iestādes ārpus Eiropas Savienības, piemēram, Eiropas padomu nodarbojas ar pamatiesību jautājumiem. Piemēram, vakar es lasīju presē, ka ir kāds, eh, kāda izmeklē, izmeklēšanas komiteja, kas nodarbojas ar seksuālajiem um, pārkāpumiem Eiropā. Es domāju, būtu svarīgi uh, to skatīt kopā gan, uh, gan uh, pilsoņiem, gan arī iestādē. Un vēl viena uh, lūdzu pārstāve no parlamenta Bauers kundze. Lās paldies! Es ļoti priecājos par to, ka pie mums šodien ir ieradusies komisāre. Es eh, gribēju uzdot vienu jautājumu, un eh, tas ir ļoti precīzs jautājums. Taču galu galā arī komisārs kundze pati pieminēja ļoti detalizētus un konkrētus piemērus. Proti, eh, pašreizējā tiesību situācija norāda uz to, ka pamatiesību hartai ir jādarbojas. Arī tādā gadījumā, ja atsevišķās dalību valstīs kur tiek piemērotas kopienas tiesības, pastāv mm, divas pretdiskriminācijas eh, eh, direktīvas. Es gribētu uzdot šādu jautājumu. Pašreizējā direktīva aizliedz eh, diskrimināciju balstoties uz etnisko izcelsmi. Taču šeit netiek runāts par valodu. Taču jaunajā paties, pamatiesību hartā ir aizliegta arī diskriminācija pamatojoties uz valodas izcelsmi. Tātad jautājums ir par to, ja kādā dalībvalstī tiek piemērota šie premet, preddiskriminācijas direktīva, tad tiek pieskaitīta arī valodas izcelsme pie etniskās izcelsmes. Tagad NVO pārstāve Marija Cecilija NVO lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Pamatiesība hartas pirmais pāns atgādīja, ka ir jāievēro un jāaizsargā cilvēku cieņa. Taču ir cilvēki, kas dzīvo milzīgā nabadzībā un visi, vis, visas viņu tiesības tiek pārkāptas. Un tas attiec gan uz eh, ekonomiskām tiesībām, gan uz eh, civilu tiesībām, pilsoņu tiesībām. Un tā ir liela problēma. Es gribētu zināt, Vai komisija uzsāks darbus uh, šajā ārkārtējas nabadzības jomā, lai aizsargātu pamatiesības? Jūs nu pat runājāt par reālu kultūru, kas pastāv pamatiesību ievērošanas labā. Es domāju, te mēs varētu arī uzsākt šo posmu. Uh, tādas kultūras posmu, kas nodrošinātu cīņu pret ārkārtēju nabadzību. Lielas paldies! Tagad vārds jums, komisārs Kunze. Kā kundze uzdev jautājumu, kad tiks eh, nāks klajā šie paziņojumi. Es varu sniegt konkrētu atbildi. Mums būs divi paziņojumi. Viens būs komunikācija, kas eh, noteiks pamatiesību politiku visās Eiropas Savienības iestādēs un arī to, kā šī politika īstenojama praktiskā praktiski dalībvalstīs. Nu, un eh, no teorētiskā viedokļa ir jautājums, kā tad tas īsti darbojas. Un tad ikgada ziņojums būs daudz konkrētāks. Tas būs ikgada ziņojums, kas atainos to, kā šī politika darbojas praksē. Vai tā darbojas, vai tā nedarbojas? kur mums būtu kaut kas labojams, kurās jomās var, mēs varētu sacīt, tas ir labs paraugs, kas ir jāturpina arī turpmāk. Tātad te būs runa par uh, hartas īstenošanu no praktiskā viedokļa. Komunikācija tiks uh, publicēta vienreiz, ikgada ziņojums, kā jau minēts, tiks publicēts ik gadu. Šogad uh, komunikācija un paziņojums nāks vienlaikus. Tad komunikācija būs tas eh, galvenais dokuments šogad, jo šis īgada um, paziņojums tikai atainos īsu laiku periodu. Tātad svarīgāk šai ziņā būs 2011. gada īgada ziņojums. Un eh, šis termiņš varētu būt apmēram oktobra beigās. Un es gribētu sacīt referentei, tikko mums eh, būs eh, šie dati sagatavot, tad es eh, darīšu jums to zinām, jūs varēsiet arī sagatavot savu dokumentu. Anģelīlī kundze uzdev jautājumu par ties, minoritāšu tiesībām. Šī joma ir skarta līguma otrajā punktā, līguma otrajā pantā un pamatiesību hārtas 21. pantā. Mums šai ziņā ir daudz darāmā. Es gribētu jums sacīt, ka kopš es esmu kļuvusi par komisāri, tātad pagājuši daži mēneši, es jau esmu saņēmusi apmēram 600 jautājumu. Tātad jūs varat iedomāties, ka mani kolēģi nedara dažkārt neko citu kā vien atbildu šiem jautājumiem. Neskatoties uz to, es esmu solījusi šīm parlamentam, ka tiks izveidot vienas pieturas aģentūra jaunajā ģenerāla direktorātā. Šis jaunais ģenerāla direktorāts tiks izveidots 1. jūlijā. Un Eiropas parlamentam līdz ar to šeit būs vienas pieturas aģentūra jautājumos par minoritāšu tiesībām. Hansen kungs eh, uzdev jautājumu, kā mēs iespaidojam, kā mēs pārbaudām tiesību īstenošanu dalībvalstīs. Protams, ka mums šai ziņā ir nepieciešama analīze. Mums ir jāizanalizē to, kas notiek dalībvalstīs. Un tas būs daļa no īgad ziņojuma. Kā mēs, kā iestādes, īstenojam pamatiesību hārtu, bet arī jautājums par to, kā padomi, kā dalībvalstis īsteno šo hartu. Ja mums neizdosies atrisināt šo problēmu citādi, tad mēs sāksim pārkāpumu procedūru. Tad vēl bija jautājums par uh, ietekmes novērtējumu. Komisijā ir pastāv noteikums, ka jebkurš likumdošanas priekšlikums, kuru ierosina komisija, tiek pakļauts vispirms ietekmes novērtējumam. Šis ietekmes novērtējums parasti ataino ekonomisko un sociālo šī tiesību akta ietekmi. Netiek pārbaudīta šī tiesība akta ietekme uz pamatiesībām. Mēs vēlamies, un arī eh, rudenī sagatavotajā komunikācijā atainosies, ka mēs vēlamies izvērst šo ietekmes novērtējumu uz pamatiesībām. Šim aspektam būtu jākļūst par pastāvīgu elementu, izstrādājot tiesību aktus, padom, eh, izstrādājot tiesību aktus Eiropas Savienībā. Tagad mums ir jauns līgums, tagad mums ir arī pamatiesību harti, un mums tas ir pastāvīgi sev jāatgādina. Un runājot par Eiropas padomu, jūs zināt, ka man ir pilnvars vadīt sarunas par Eiropas Savienības, par Eiropas cilvēku tiesību konvencijas ratificēšanu no Eiropas Savienības puses. Un šai ziņā es arī sazināšos ar Eiropadomu. Bauers kundze uzdev jautājumu par valodu lietojumu. Viņai ir taisnība. Šis jautājums netiek aptverts direktīvās par preddiskriminēšanu. Taču šis aspekts ir skarts pamatiesību hārtas 21. pāntā. Tajā ir aizliegta, pilnīgi skaidri aizliegta jebkura diskriminācija, pamatojoties uz piedarību nacionālajai minoritātei vai valodas lietojumu. Tagad hārtai ir saistoša loma. Tās nozīme ir ļoti būtiska un harta tiks īstenota. Tomēr dalībvalstīm ir tiesības pieņemt lēmumus attiecībā uz viņu iekšējo valodas lietojumu politiku, iekļaujot reģionālās un arī minoritāšu valodas. Līdz šim Eiropas Savienībā nav neviena tiesību akta, kas regulētu valodu izmantojumu. Komisija iesaistīsies, tad jau radīsies problēmas saistībā ar Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanu. Un te es gribētu atgādināt Eiropas, Eiropadomas eh, hartu par eh, reģionālajām valodām, kur arī paredzēta nacionālo minoritāšu aizsardzība. Un visbeidzot jautājums par nabadzību. Komisija ļoti lielā līmenī sīk analizē šo jautājumu. Komisija tā ir rīkojusies 2020. gada stratēģijas ietvaros. Un es zinu, ka mans kolēģis, kas atbildīgs par sociālo jomu, Andor kungs, strādā pie stratēģijas cīņai pret nabadzību. Tas arī attiecas uz ārkārtēju nabadzību. Tā tad būtu uzskatām par konkrētu darbību 2020. gada stratēģijas ietvaros. Liels paldies, komisārs kundze. Patiešām liels paldies, jo mēs visi zinām, ka jūs šorīt nejutāties tik labi. Tieši tāpēc liels paldies vēlreiz, ka jūs tomēr ieradāties pie mums. Tagad eh, turpināsim, dosim vārdu nākamajam runātājam un pavadīsim komisāri, jo viņa dosies projām. Now let's, let's proceed. Turpināsim darbu saskaņā ar darba kārtību. Dosim vārdu Mortenam Kierumam. Viņš ir Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras direktors. Lūdzu, Kieruma kungs, dod jums vārdu. Lielas paldies priekšēdētāji! Vicepriekšēdētāja Redingas kundze, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, liels paldies par šo uzaicinājumu piedalīties publiskajā uzklausīšanā. Es uzskatu, ka šī uzklausīšana tiek rīkota patiešām īstajā laikā, jo Lisabonas līguma sistēma vēl ar viena tikai turpina veidoties. Un tieši tāpēc šajās dienās ir ļoti svarīgi likt uzsvaru uz pamatiesību jautājumiem. Mums ir jādomā, kā mēs varam nodrošināt uh, to, lai pamatiesības tiktu apskatītas visās jomās Eiropas Savienības darbā. Protams, mums ir jānodrošina mm, pilna pamatiesību hartas ievērošana, un tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem un izaicinājumiem šajā kontekstā. Nesen Eirobarometra aptāja rādīja, ka 62% no Eiropas pilsoņiem uzskata, ka cilvēktiesība aizsardzība ir patī galvenā vērtība, ko vajadzētu aizstāvēt Eiropas parlamentam. Tieši tāpēc es ar prieku jums pastāstīšu dažas no mūsu domām, kā nodrošināt, lai harta darbotos praksē. Es likšu uzsvaru uz trīs daļām, tā lai nodrošinātu, ka harta patiešām var kaut ko izmainīt pilsoņu un Eiropas Savienības dzīvē. Mana pirmā doma ir šāda. Tiesībām uz papīra ir jākļūst par zināmām tiesībām. Eiropas Savienība tiešām var lepoties ar savu hartu, to jau uzsvēra arī vicepriekšādētājs kundze. Tā ir vienkārša, skaidra un arī visaptveroša. Hārta dod Eiropiešiem tādu kā tiesību kopumu. Tāpat eh, harta ir arī visa modernākais cilvēktiesību apkopojums pasaulē. Tajā ir ietvertas tā saucamās trešās paudzes tiesības, tiesības, kas aizsargā globālus nozīmes jautājumus, piemēram, tiesības uz tīru vidi. Tāpat arī tas ir pirmais cilvēktiesību dokuments, kas datu aizsardzību padara par tiesībām pašām par sevi, nevis tikai par vienu aspektu no tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Tie ir tikai daži piemēri un, un ļoti daudz citu piemēru, ko arī varētu izmantot no hartas. Mums ir jānodrošina, lai šīs tiesības uz papīra kļūtu par uh, praktiskām, zināmām tiesībām. Tiesības, kas nav saprotamas, kas nav pieejamas, paliek tikai un vienīgi par ambīcijām, nevis par realitāti. Tas attiecas uz, uz ikvienu no tiesībām, kas ir iekļautas hartā, bet eh, visredzamāk tas kļūst tad, kad ir runa par tiesībām netika diskriminētām. Pieredze rāda, ka savu tiesību apzināšanās sabiedrībā ir ļoti zema, Vēl uztraucošāk ir tas, ka savas tiesības vissliktāk apzinās tieši tās grupas, kas ir visvairāk pakļautas diskriminācijai, piemēram, e, etniskās un uh, seksuālās minoritātes. Pamatiesību aģentūras Eiropas Savienības aptāja par imigrantu un etnisko minoritāšu grupām atklāja, ka tikai viena ceturtā daļa no respondentiem apzinās, ka pastāv tiesību akti, kas aizliedz diskrimināciju, pamatojoties uz rasi un etnisko izcelsmu attiecībā uz mājokļiem, nodarbinātību, precēm un pakāpojumiem. Tāpat ir arī ļoti zems uzticības līmenis policijai un trūks zināšana par citām institūcijām, un līdz ar to rezultāti ir šādi. 82% no tiem, kas ir kļuvuši par diskriminācijas upuri pēdējo 12 mēnešu laikā nav ziņojuši par šo atgadījumu iestādē, kas aizsargā vienlīdzību vai arī kādai citai iestādē. Līdzīga situācija atklājās arī ziņojumos par homofobiju. Šos ziņojumus aģentūra iesniedza parlamentam pagājušajā gadā. Ir pilnīgi skaidrs, ka nezinot, ka pieredzētā diskriminācija ir pretiesiska, uh, indivīds neziņos par šo atgadījumu un arī nemeklēs nekādu palīdzību. Tas noved pie situācijas, kur pārkāpumu izdarītāji tiek nesodīti, bet upuri ir neredzami. Ko tad vajadzētu darīt šajā sakarībā? Pirmkārt, vajadzētu nodrošināt, lai katrai personai būtu piekļuve efektīviem pārsūdzības mehānismiem katrā Eiropas Savienības dalībvalstī, ikvienā, katrā situācijā, kad tie ir nepieciešami. Uh, Nākamais vajadzētu vairāk pielikt pūļu stāstot eh, cilvēkiem par šīm tiesībām. Tā skaitā tiem cilvēkiem, kas ir visvairāk ievainojami vai marginalizēti. Tas, protams, būs ļoti garš process, un ikvienam, gan komisijai, gan parlamentam, gan valdībai, gan tiesām, gan eh, pilsoniskajai sabiedrībai, gan nacionālajām cilvēktiesību institūcijām vajadzēs dot savu ieguldījumu šajā procesā. Bet sākuma punkts, protams, vienmēr ir un paliek pilsonis. Tas, cik svarīgi ir uh, sazināties ar Eiropas Savienības pilsoņiem, stāstīt viņiem, ko viņi var gūt no jaunajiem rīkiem un uh, tiesiskā ietvara, jau tika atzīts Eiropas Savienības Stokholmas programmā. Tagad uh, nonāca pie savas otrās domas. Mm, pamatiesībām ir jākļūst par tiesību veidošanas pamatakmeni Eiropas Savienībā. Lisabonas līgums pieprasa Eiropas Savienības rīcībai atbilst pamatiesībām. Piemēram, Eiropas Savienībai tagad ir pienākums cīnīties pret izstumšanu un diskrimināciju un darīt to aktīvi visos Eiropas Savienības politikas un likumdošanas kontekstos. Eiropas Savienība arī pievienosies Eiropas cilvēktiesību konvencijai un citiem starptautiskiem cilvēktiesību nolīgumiem, piemēram, ANO konvencijai par uh, cilvēku tiesībām uh, ar invaliditāti. Tas uzsver to, ka likumiem ir jābūt atbilstošiem pamatiesībām. Tieši tāpēc man bija liels prieks uzklausīt uh, Redingas kundzes stratēģiju, proti, ka pamatiesībām ir jābūt iekļautām visiem, uh, li, visos likuma veidošanas procesos jau pašā agrīnajā posmā, tātad pamatiesību ietvers veido likumu struktūru. Arī parlamenta reglaments eh, tika grozīts, lai nodrošinātu efektīvu likumdošanas priekšlikumu pārbaudīšanu, vai tie pilnībā atbilst hartai. Tāpat vajadzētu arī atcerēties, ka Stokholmas programmā Eiropas Savienības tika aicinātas pilnībā izmantot eh, pamatiesību aģentūras zināšanas un konsultēties ar aģentūru, kur tas ir piemēroti par eh, politikas un likumdošanas eh, veidošanu, kā tas ietekmē pamatiesības. Aģentūra veido savu kapacitāti, lai varētu dot savu ieguldījumu, lai varētu sniegt eh, analīzi, salīdzināmus un uzticamus datus par galvenajiem pamatiesību izaicinājumiem dalībvalstīs, tā lai mēs varētu palīdzēt veidot tādus likumus, kas ir balstīti uz reāliem pierādījumiem. Tagad mans trešais un pēdējais punkts. Mums ir jānodrošina opīgā pamatiesību hartas īstenošana. Pamatiesības nav tikai Eiropas Savienības līmeņa projekts, te ir jāiekļauj visi, gan nacionālajie likumdevēji, gan veselības aprūpes darbinieki, gan skolu inspektori. Ja mēs vēlamies nodrošināt, ka tiesības, kas ir iekļautas hartā, uh, patiešām kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu. Eiropas Savienības tiesības ir jāīsteno nacionālajā līmenī. Tieši nacionālais līmenis ļauj pamatiesību nosacījumus iedzīvināt. Un tieši šeit parādās vislielākie izaicinājumi. 2009. gadā tika iesniegti 16 tūkstoši pieteikumu pret 27 dalībvalstīm Eiropas eh, cilvēktiesību tiesā. Mums ir jānodrošina lielāki pūliņi, lai domātu par pamatiesībām pirms eh, tiek iesniegti šādi pieteikumi cilvēktiesību tiesā Strasbūrā. Lai mēs to varētu panākt, mums ir jāstiprina tie, kuriem ir dots pilnvarojums aizsargāt un īstenot pamatiesības nacionālajā līmenī. Taču pašlaik vienlīdzības iestādes, eh, Nacionālās cilvēktiesību institūcijas un datu aizsardzības iestādes bieži vien mm, cieš no resursu trūkuma. Tām arī nav neatkarības un nav vajadzīgo pilnvaru, lai efektīvi funkcionētu. Mums patiešām vajadzētu domāt par šo problēmu, un tā ir steidzama problēma. Nacionālo parlamentu lielākā loma, kas ir paredzēta Lisabonas līgumā, ir iespēja veicināt pamatiesību īstenošanu. Pamatiesību jautājumu izvērtējumam vajadzētu kļūt par regulāru darba kārtības punktu kopīgajās debatēs starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Šī sadarbība varētu ietvert arī Nacionālās cilvēktiesību institūcijas. Ņemot vērā finanšu krīzi, pastāv liels risks, ka šis svarīgais uzdevums un loma, ko spēlē pilsoniskās sabiedrības organizācijas, nevarēs tikt izpildīti, jo visas šīs organizācijas saskaras ar budžeta problēmām. Mums ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu ilgspējīgu finanšu atbalstu, jo galu galā šīs iestādes ir galvenās, kas aizstāv pamatiesības visās 27 dalībvalstīs. Pēdējais elements eh, šajā vienādojumā ir, protams, vietējais līmenis. Eh, pašvaldības spēlē ļoti nozīmīgu lomu kā pakāpojums niedzējs. Tām ir kompetence tādās jomās, kas eh, ļoti ietekmē cilvēku spēju izprast savas pamatiesības. Lai iesaistītu reģionālās un um, um vietējās iestādes, uh, šajā kopējā projektā hārtas īstenošana, mums ir vienkārši jāpastās pāri ielai uz Eiropas Savienības reģionu komiteju. Šī komiteja ļoti aktīvi darbojas šajā jomā. Visi šie atšķirīgie spēlētāji spēlē savu lomu, taču labāka saskaņošana, koordinācija, papildināšana, dialogs – ļautu nodrošināt, ka šis projekts patiešām virzītos uz priekšu. Kopsavilkums. Mēs esam daudz panākuši pamatiesību aizsardzībā Eiropas Savienībā. Tomēr nevajadzētu ieslīgt pašapmierinātībā. Ja mēs vēlamies, lai pamatiesības kļūtu par realitāti ikvienam, mums ir jāstrādā, lai šos jaunos rīkus un likumdošanas ietvaru varētu iedzīvināt. Es ceru, ka Es devu jums jau dažus piemērus, kā mēs varētu iet tālāk pa šo ceļu. Un liels paldies par jūsu uzmanību. Un liels paldies Kjoram kungam. Es redzu, ka ir pieteikušies eh, daudzi runātāji par brīvību, tieslietu un drošības telpu, un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu uzreiz dot vārdu Janam Jarabam, nākamajam runātājam. Viņš ir apvienoto nāciju organizācijas augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos reģionālais pārstāvis Eiropā. Pēc tam izteiksies Stefano, Stefano Rodota. Viņš ir profesors un arī e, konventa, kas izstrādājas Eiropas Savienības pamatiesību hartu loceklis. Tad, kad būsim uzklausījuši abus šos runātājus, mēs dosim vārdu uh, visiem izteikties, būs kopējas diskusijas. Tagad eh, dodu vārdu Jāraba kungam. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, eh, deputāti kungi, dāmas un kungi. Es gribētu pateikties komitejai par ielūgumu man piedalīties šajā diskusijā par pamatiesību eh, hartu, veidojot Eiropas brīvības, eh, drošības un eh, tiesību telpu. Izveidojot Eiropas pamatiesību hartu un arī jaunu pamatiesību institūciju, cilvēktiesību status Eiropā ir sasniedzis vēl nebijušu līmeni. Lisabonas līgums padara eh, hartu juridiski saistošu dalību valstīm, un tas ir pierādījums Eiropas eh, Savienības centieniem nodrošināt visiem eh, pilsoņu ekonomiskās, kultūras, politiskās un sociālās tiesības preambulā ir apstiprinātas eh, tiesības, kas ir minētas arī eh, dalību valstu starptautiskajās saistībās, un lielākā daļa tiesība, kas ir minētas eh, hartas sešās nodaļās, ir ņemtas no starptautiskajiem cilvēktiesību dokumentiem. Harta ir liels solis uz priekšu gan simboliski, gan arī pēc satura, jo hartā ir iekļautas vairākas ekonomiskās un sociālās tiesības un īpašu neaizsargātu grupu aizsardzību un tās augtās eh, trešās paudzes tiesības. Tātad harta ir ļoti mūsdienīgs dokuments un tomēr tās ietekme ir ierobežot gan Eiropas Savienībā, gan arī dalību valstīs. Startautiskie cilvēktiesību līgumi, kuros piedalās dalību valstis, nenosaka šādus ierobežojumus. Un, kā minēja viens no iepriekšējiem runātājiem, pat Eiropas Savienība e, ir piedalās e, starptautiskajos cilvēktiesību līgumos. Šajā kontekstā savstarpējā sakarība starp hartā minētajiem tiesību veidiem un tiesībām, kas ir minētas starptautiskajos līgumos, ir jāuzsver, lai gan harta būs pamatdokuments veidojot tālāko Eiropas Savienības likumdošanu un ieviešot to dalību valstu līmenī, eh, tomēr harta ir jālieto esošo eh, starptautisko eh, saistību kontekstā, ieskaitot arī jautājums, kas attiecas uz brīvību, drošību un tiesībām. Eiropas Savienības eh, dalība valstis ir uzņēmušās starptautiskās saistības, un eh, šīm saistībām ir jāpievērš pienācīga uzmanība, veidojot, analizējot un pieņemot eh, nākamos līkumus un arī vērtējot šo tiesību nodrošināšanu dalību valstīs. Uh, Man ir tas gods jums paziņot, ka šogad uh, šī līguma uzraudzības iestāde rīkos uh, priekšsēdētāju sanāksmi pirmo reizi vēsturē ārpus Ženēvas. Uh, tā notiks 1. un 2. jūlijā šeit Briselē. Būs divas publiskas noklausīšanās, kur Eiropas Savienības un sabiedrības pārstāvji apspriedīs eh, cilvēku eh, tiesību jautājumus. Un ir jānosauc arī eh, rezultāti, apmeklējot valstis un iepazīstoties ar cilvēktiesību stāvokli valstīs. Un dalība valsts ir apņēmušās arī risināt eh, problēmas. Uz šī vērtējuma pamata ir sagatavot ieteikumi, no kuriem eh, lielākā daļa arī attiecas uz eh, hartā minētajām tiesībām, un šeit atkal ir jautājums par konsekvenci. Ir svarīgi, lai dalību valstīs cilvēktiesības tiktu uzraudzītas tiesības, kas ir minētas gan hartā, gan arī starptautiskajos standartos. Šī cilvēktiesību uzraudzība arī ietekmēs jau izteikto Eiropas Savienības apņemšanos veicināt uh, cilvēktiesības uh, citās pasaules daļās un uh, saskaņot Savienības eh, iekšējo un ārējo politiku, jo, ja Eiropas Savienībai neizdosies uzraudzīt pašai savas dalību valstis un novērst trūkumus īpaši jautājumos, ko Eiropas Savienība piemin startautiskā kontekstā, tad uh, būs pamats Eiropas Savienību apsūdzēt dubult standartos un pastāv risks, ka tad Eiropas Savienība mazinās savu pozitīvo lomu cilvēktiesību veicināšanā pasaulē. Šajā ziņā brīvība, drošība un e, tiesības ir ļoti svarīgas. Ir svarīgas e, migrantu un e, patvērumu meklētāju tiesības, privāto datu aizsardzība un līdzsvars starp drošību un tiesībām pret terorisma pasākumos, tāpat arī izteiksmes un reliģijas brīvība. Ir arī citi svarīgi jautājumi, kas ir minēti Stokholmas programmā. Pašreizējie pasākumi Stokholmas programmas ieviešanai arī parāda, kāpēc ir svarīgi saskaņot darbības Eiropas Savienības un dalību valstu līmenī un jau esošās eh, starptautiskās saistības, kas ir dalību valstīm, piemēram, eh, spīdzināšanas upuri tiek uzskatīti par neaizsargātu grupu un arī tiek apkarota cilvēku kontrabanda. Ir jāņem vērā bērnu labākās eh, intereses jebkuros lēmumos, kas tiek pieņemta attiecībā uz bērniem. Uh, piemēram, gadījumos, kad eh, tiek skāptītas eh, pieaugušo nepavadītu bērnu lietas. Beidzot, viens eh, komentārs, kas varētu būt svarīgs pārveidojot šo jauno dokumentu likumos, jau tika minēts, ka Eiropas komisijai ir svarīga loma, un komisija šo lomu jau ir parādījusi agrāk, sagatavojot skaidrus priekšlikumus par cilvēktiesībām, piemēram, par nediskrimināciju vai patvērumu meklētājiem. Es eh, atzinīgi vērtēju komisijas darbu un eh, aicinu komisiju turpināt eh, šo darbu pie šiem priekšlikumiem, pat ja tas būtu grūti un ja tas nebūtu pieņemams dažām dalību valstīm. Tāpat ir arī svarīgi, lai pēc hartas ieviešanas tiktu izvērtēta visu likumu ieteikumu uz cilvēktiesībām, un es eh, esmu priecīgs, ka eh, šāds vērtējums tiek gatavots, un tāpat eh, arī būtu jānodrošina ne tikai atbilstība hartai, bet arī jāņem vērā starptautiskie standarti. Piemēram, ja ir priekšlikums, kas attiecas uz bērniem, tad ir jā, jāņem vērā bērnu tiesību konvencija. Otrakārt, Eiropas parlamenta pieaugušā loma dod iespēju saskaņot Eiropas Savienības politiku un uh, cilvēktiesību saistības, arī tās, kas ir minētas starptautiskajos standartos. Trešais pamatiesību aģentūras mandāts būtu jānostiprina savā salīdzinoši neilgajā pastāvēšanas laikā aģentūra ir parādījusi vērā ņemamu pētījumu potenciālu, bet ierobežotās pilnvaras neļauj pilnībā šo potenciālu izmantot, lai kontrolētu stāvokli dalību valstīs, ņemot vērā gan cilvēktiesību hartu, gan arī starptautiskos standārtus, kas ir saistoši dalību valstīm. Uh, Tāpēc eh, mēs eh, ieteiktu nostiprināt eh, šīs aģentūras mandātu un arī būtu jāpastiprina dalību valstu cilvēktiesību institūciju mandāts, jo dažādās dalību valstīs šīm aģentūrām ir dažādas pilnvaras un arī dažādas finansējums. Šeit ir jāuzlabo stāvoklis. Paldies par uzmanību! Paldies, Jorab kungs. Tagad mēs uh, dzirdēsim profesoru Stefano Rota. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ir laiks uz, izturēties pret uh, hartu ļoti nopietni, pārvarot pretestību no dažiem politiķiem un pārvarot arī juristus skepticismu un eh, sabiedrības informācijas trūkumu. Pirmais eh, pamatojums, kāpēc eh, harta ir jāuztver kā nopietnas dokuments, ir skaidrs. Tagad harta ir juridiski saistoša. Tālāk, ja mēs apskatām hartas vēsturi pēdējos desmit gados, tad mēs arī redzam hartas lomu. Un Trešais pamatojums ir politisks. Harta padara Eiropas Savienību par tādu reģionu, kur ir visaugstākais tiesības un brīvību aizsardzības līmenis, un Eiropas institūcijām ir atbildība par tiesību ievērošanu īpaši parlamentam, Un eh, šīm institūcijām var būt loma globalizētā pasaulē. Hartas eh, preambulas beigās ir teikts, ka harta uzliek atbildību un pienākumus, un tā arī veicinās eh, labākas nākotnes veidošanu ir jāatceras, ka hartas eh, vēsture nesākas ar pagājušā gada 1. decembri. Ir jāatceras, ka Spānijas konstitucionālā tiesa atsaucās uz hartu vēl pirms eh, decembra, kad 2000. gadā Nīcā tika paziņota šī harta. Tiesa atsaucās uz šo hartu kā uz juridisko pamatu savam lēmumam. Ir bijuši simtiem lēmumu gan konstitucionālajās, gan zemāku instanču tiesās Eiropā. Tātad mēs varētu secināt, ka pēdējos desmit gados, sākot no 2000 gada decembra un līdz 2009. gada decembrim ir pastāvējusi šī iniciatīva veidot Eiropā brīvību un tiesības, un eh, šeit liela loma bija tiesvarai jāatceras, ka uzreiz pēc komisijas paziņojuma 2001. gada februārī, kad tika noteikts novērtēt sadarību starp hārtu un jebkuru tiesisko aktu, šīs eh, saistības ir izpildītas, tātad hārta ir oficiāli kļūsi par tiesisku dokumentu jau no tās eh, pieņemšanas sākuma. Bet šīs eh, tiesisko aktu un hartas eh, saskaņas jautājums daudzos gadījumos ir bijusi tikai formalitāte. Mēs varam redzēt daudz pretrunu starp dažu direktīvu eh, saturu un atbilstību hartai. Tā tad ir jāsacina, ka tiesneši ir nopietnāk ņēmuši vērā hartu nekā Eiropas likumdevēji. Un tagad ir pienācis laiks arī likumdevējiem ņemt vērā eh, hartu. Uh, tā eh, sauktā pasaules eh, sabiedrība eh, spēlē svarīgu lomu cilvēktiesību nostiprināšanā un pasaules pieredze apstiprina šo secinājumu. Tas gan nenozīmē, ka likumdevēji var izvairīties no saviem pienākumiem un atbildības, ko viņiem uzliek eh, šī harta. Pirmkārt, tiesības nav atdalāmas. Tas nozīmē, ka no tiesību ievērošanas nevar izvairīties, bet uh, tirgus loģika un drošības vajadzības eh, vienmēr izaicina uh, šo, šos principus un ir tātad pretrunā ar kartas veidošanas eh, cēloņiem, lai gan harta uzliek eh, saistības. Tomēr pastāv arī dažādi citi faktori, un tomēr eh, tiesības ir jāievēro pat krīzes laikā, kad ir daudz eh, mēģinājumu upurēt eh, šīs pamatiesības. 1999. gadā sākās konstitucionalizācijas process, tika minēts, ka ir vajadzīga pamatiesību eh, harta, lai nodrošinātu likumību. Tas nozīmē, ka nebija pietiekami eh, esošie, nebija pietiekams ar esošiem likumdošanas eh, aktiem. Varbūt jūs atceraties, kas ir teikts 19 pāntā. Sabiedrība, kur nav varas dalīšanas un kur pamatiesības netiek atzītas, ir sabiedrība bez konstitūcijas. Runājot par brīvību, mums ir jāiet tālāk par šiem tirgus principiem mēs nevaram atgriezties pie laika pirms hartas. Tāds ir Eiropas likumdevēja uzdevums. Ir jāatrod jauns uh, līdzsvars, ņemot vērā uh, pašreizējo uh, situāciju Eiropas institūcijās. Ir jāņem vērā brīvība un tiesības. Uh, Un jautājums ir tāds, vai brīvība var pastāvēt pasaulē, kur bieži ekonomiskās problēmas tiek lietots kā atruna brīvības samazināšanai. Un pārējot pie drošības jautājuma, es gribētu atsaukties uz divām lietām. Šī gada 2. martā Vācu konstitucionālā tiesa ir pieņēmusi lēmumu, ka Eiropas direktīva 2006-24 ir pretrunā ar konstitūciju. Tātad ir teikts, ka komunikācijas aizsardzība iekļauj ne tikai saturu, bet arī apstākļu eh, slepenību, ieskaitot arī informāciju, cik reiži ir notikuš, notikusi saziņa, jo šo datu izvērtēšana var apdraudēt cilvēku privāto eh, dzīvi un var ļaut eh, cilvēku eh, izsekot. Šī ir saprātīga reakcija, kas norāda, ka direktīva neatbilst hartai, jo ir skaidri redzama hartas astotā panta eh, pārkāpšana, tā tad ir pārkāpts pants par datu aizsardzību. Kāda bija Eiropas likumdevēja reakcija? Optimismam nav pamata. Piemēram, padome martā sagatavoja dokumentu par instrumentiem datu vākšanai par eh, vardarbīgiem radikalizācijas procesiem. Un šis dokuments dod iespēju eh, savākt datus un klasificēt eh, cilvēkus pēc viņu ideoloģijas un personiskajām attiecībām un citām pazīmēm. Mēs riskējam, ka mēs pārvēršamies par aizdomās turēto eh, nācijām un tiek eh, neņemts, netiek ņemts vērā eh, cilvēku brīvības, sākot no uzskata brīvības līdz apvienošanās brīvībai. Un nākotnē digitālas tehnoloģijas dos daudz lielākas iespējas, īpaši internets Un arī šīs tehnoloģijas var lietot, eh, lai ierobežotu brīvību. Vai parlaments šeit var ko darīt, vai arī mums ir jāgaida tiesas lēmums par tiesību aizsardzību Eiropā, vai tikai tiesa var aizstāvēt brīvību? Pēdējā piezīme - harta ir liela politiska vērtība. Daudzi cilvēki un institūcijas arī ārpus Eiropas eh, skatās uz eh, mūsu Eiropas modeli, kas var dot eh, Savienībai iespēju ietekmēt visu pasauli. Un šī ietekme nav nodrošināma tikai ar ekonomisku vai militāru spēku. Brīvībai arī ir vara un to nedrīkst zaudēt. Paldies! Profesori! Profesoru kungs, vai ar to ir jūsu runa beigusies? Jā, tad paldies. Paldies! Tagad ir iespēja piedalīties diskusijās. Vispirms eh, Gēlas kundze no prezidentūras puses. Paldies, priekšsādātāji! Paldies par ļoti interesantajām uzrunām. Man ir daži komentāri par izskanējušo. Kad mēs strādājām pie aģentūras mandāta, mūsu parlamenta pamatdoma bija šāda lai lēmumu pieņēmumu, eh, pieņēmēji varētu pieņemt pareizos lēmumus pamatiesību jautājumos. Un tas ir ļoti svarīgi, jo aģentūras pamatuzdevums ir sniegt eh, salīdzināmus un eh, uzticamus statistikas datus. Tāpēc būtu ļoti svarīgi sev piešķirt mm, mehānismu, kā šie dati varētu cieši ietekmēt mūsu darbu. Gan parlaments, gan dažādās iestādes jūt, ka aģentūra var izstrādāt ļoti labus paziņojums, taču šie ziņojumi nav viegli saistāmi ar to procesu, kas notiek. Dati gan tur ir, bet tad aģentūra izpild vienkārši pētījumu centra uzdevumu. Mm, pārskatot šo mandātu, mums tas būtu jādara skaidrāks šai virzienā. Un es domāju, vēl ir svarīgi pārdomāt, kāda varētu būt aģentūras tagadējā loma. Tagad, kad šī pamatiesību harta ir stājusies prātā. Protams, šī aģentūra jau no paša sākuma bija saistīta ar pamatiesību hartu, bet tagad, kad eh, šī harta ir juridiski saistoša, tad jums ir ne tikai iespēja, bet arī pienākumi. Un vēl runājot par aģentūru, es saskatu svarīgo aģentūras lomu saistībā ar tiem jautājumiem, kurus pieminēja Jāraba kungs. Es domāju, aģentūra varētu būt tā iestāde, kas apvieno starptautiski saistošos standartus, kurus ir parakstījuši dalību valstis, un uh, vispārējās uh, pamatiesības, jo jūs esat tie, kas var pārbaudīt, kas notiek dažādās starptautiskajās organizācijās, un tas attiektos gan uz eh, ANO dokumentiem, gan arī uz Eiropas padomas dokumentiem. Un tāpēc es domāju, aģentūrai būtu ļoti aktīvi jāsadarbojas ar Eiropas padomi, jāapmainās ar statistikas datiem. Un eh, šai kustībai jābūt ir apusējai. Tā mēs varētu apvienot starptautisko standārts ar Eiropas Savienības standartiem. Un uh, no otras puses piekrītu Jāraba kungam. Mums ir daudz sīkāk jāpētī, kas norisinās dažādos līmeņos un kā mēs izpildām visus starptautiskos standartus, visas mūsu starptautiskās apņemšanās. Un, uh, kad mums bija diskusijas plenārsēdē par cilvēktiesībām, es lūdzu Eštonas kundzei padomāt par iespēju iekļaut cilvēktiesību jautājumus uh, Eiropas Savienības ārējās darbības dienesta darbībā. Tas var būt ļoti svarīgi. Paldies. Paldies, Galas kundze vēl Deivids Skinner no Ethics for Europe, ētika Eiropai, no šīs nevalstiskās organizācijas. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Mēs šeit pārstāvam desmit nacionālos, nacionālās nevalstiskās organizācijas. Man ir daži specifiski jautājumi. Vispirms ko nozīmē šī pacifistiskā pārliecība, kas ir minēta tekstā. Angļu versijā tur ir minēts, ka tiesības uz pacifistisku pārliecību tiek eh, atzīta dalībvalsts eh, tiesību kontekstā. Pārsvarā tiek uzskatīts, ka, satie, um, ka šī atteikšanās dienēt ir saistīta ar uh, tiesībām mm, nenāsāt ieročus un nekarot, bet vācu tekstā šī atteikšanās dienāt, dienēt ir uh, atainojas vispārīgā. Mūs uztrauc tas, ka šī attiec, šīs tiesības uz atteikšanos dienēt varētu tikt attiecināt arī uz citām jomām, tikai uz militāro dienestu. Kad, piemēram, cilvēkam ir šāda pārliecība. Tādā veidā, piemēram, Sikhi apvienotajā karalistē var atteikties valkāt ķiveres. Have rights in most countries to Vecākiem daudzās valstīs ir tiesības atteikties no tā, ka viņu bērni tiek reliģiski izglītoti, jo viņiem ir sava reliģija. Un tāpēc mums šķiet, ka tad, ja kādam cilvēkam ir stingra pārliecība, tad, ja šī pārliecība nekādā veidā neapdraud sabiedrību, uh, tad šis cilvēks var atteikties no saviem pienākumiem ne tikai saistībā ar militāro dienestu. Un tāpēc gribētu uzdot jautājumu mūsu panelistiem, jo īpaši Rodotā kungam, kurš sagatavoja šo pamatiesību hartu. Vai šī klauzula varētu tikt paplašināta, ietvarot ne tikai militāro dienestu un uh, ieroču nesāšanu, bet arī citas jomas, kur šie, mm, uz kurām attiecas re, dziļā reliģiskā pārliecība. Kopš e, šī harta ir kļuvusi juridiski saistoša, tad arvien vairāk informācijas nonāk sabiedrības rīcībā, un te arī atklājas dažādi sarežģīti jautājumi, kas būtu jāpaskaidro. Un otrais jautājums man ir Eiropas Savienības pamatiesība aģentūras direktoram. Pies, pirms vairākiem gadiem šeit Brus, Briselē mēs uzklausījām Eiropas Savienības pamatiesība aģentūru, kad tā tikai tik izveidota. Un tika minēts, ka šī aģentūra būtu vairāk kā uzraudzītājs, vienkārši sagatavotu uh, zi, igat ziņojums, bet ņemot vērā lielo darba apjomu, kas ir Eiropas Savienības tiesai, vai Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra arī nevarētu uzņemties to lietu skatīšanu, kas ir saistīts ar pamatiesību pārkāpumiem? Lielas paldies! Paldies, Skinnerkungs, saka priekšsēdētājs, un tagad Eiropas komisijas pārstāve. Paldies! Priekšstādātāji, tas nav jautājums, bet vairāk kā komentārs, ko es gribētu šeit uh, paziņot. Redingas kundze šorīt jau izteicās par eh, likumdošanas institīvām. Jāzina, ka vēl ir arī neatkarīgi pētījumi, kurus um, komisija finansēs septītās pētījuma pamatprogrammas ietveros un ir eh, socioekonomiskā programma, kas jo īpaši nodarbojas ar eh, pamatiesībām arī iekšējā, no iekšējā viedokļa. Tas attiec uz eh, brīvības, drošības un tiesiskumu telpu. Protams, ka mēs rūpēmies par to, lai šīs, šī pētījuma rezultāti atainotos arī politikā bet mēs uzskatām, ka šis pētījums būtu svarīgs, interesants visiem e, Eiropas parlamenta deputātiem, un tāpēc mēs gribētu atbalstīt šo rezultātu e, darīšanu zināmu deputātiem, un, protams, ka šis pētījums arī pieņems mūsu e, tīmekļa vietnē, un paldies par šīm debatēm. Paldies par šo informāciju, saka priekšsēdētājs. Vai vēl kādi jautājumi? Vai vēl kāds grib izteikties? Nu, ja nē, tad atgriezīsimies pie mūsu runātājiem, pie Kieram kunga, Džerab, Džerab kunga, Rodotā kunga. Varbūt jūs gribētu sniegt atbildes uz šiem jautājumiem vai uh, vēl paplašināt komentāros sacīto. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs! Paldies par jautājumiem un komentāriem. Es domāju, Galas kundze, jūs varētu skaidri eh, zināt, ka mūsu pētījuma laiks ir ļoti svarīgs un ka tas arī var sniegt ieguldījumu jūsu darbu kārtībā. Uh, un parlaments arī uzdevums jautājums par homofobiju. Un uh, tas ir bijis ļoti um, pareizā brīdī, ņemot vērā, ka mēs izstrādājam horizontālo direktīvu. Un tad, kad šī direktīva tika iesniegta, tad mēs arī nācām klajām ar saviem pētījumiem rezultātiem. Protams, ka šī darbība varētu tikt uh, izvērsta daudz plašāk, un jo īpaši jūsu komiteja ir laba iespēja mums īsāk, uh, ir ciešāk izskatīt mūsu darba kārtību un jūsu darba kārtību. Bet, protams, es gribu uzsvērt arī to, ka ir homofobijas ziņojums. Un uh, tas ir arī saistīts ar uh, vecāku, pieaugušo nepavadītiem bērniem. Un bet es gribu sacīt, ka aģentūras uzdevums nav tikai sagatavot ziņojums. Mūsu mandāts ir sniegt eh, ierosinājums pamatojoties uz eh, mūsu apkopotajām liecībām. Un tā mēs varam iespaidot arī procesu parlamentā, padomē vai komisijā vai varbūt pat dalībvalstīs pašās dažos gadījumos. Un e, šī sadarbība, protams, būtu vēl jāizvērš plašāk, un es esmu guvis daudz iedvesmas no sanāksmēm tieši šajā komitejā. Viena lieta ir laikus sagatavot ziņojumu, un otra lieta ir to attiecīgi darīt zinām sabiedrībai. Mums vēl jāstrādā pie šī, šīs lietas e, 100 vai 200 lapas pušu ziņojumu nolikšana uz galda nav varbūt labākais veids, kā tos darīt zinām sabiedrībai, un tas ir vēl izaicinājums, kas mums ir attiecīgi jārisina. Eh, vēl es arī, protams, saprotu, eh, ko sacīja Jani Jāraba kungs par starptautisko standārtu iesaistīšanu Eiropas padomis un ANO konvencijas un citi standarti ir jāintegrē Eiropas Savienības eh, likumdošanas procesā. Mēs pēc iespējas vairāk savos ziņojumos atsaucamies uz šīm, šiem dokumentiem. Piemēram, mēs runājām savā ziņojumā par vecāku nepavadītiem bērniem. Tur mēs arī pieminējām ANO konvenciju par bērnu tiesībām. Un arī tik pieminēta pamatkonvencija par nacionālajām minoritātēm. Un piektā vadlīnija, kuru pieņēma Eiropas padomē dalību valstu vadītāji tika iestrādāta arī Eiropas Savienības ietvaru, ietvaros. Un tad jautājums par atteikšanos dienēt, tas ir eh, diezgan sarežģīts, taču es to atstāšu Rodotā kungam. Pirms trim, četriem gadiem neatkarīgi eksperti izstrādāja ļoti interesantu atzinumu par šo jautājumu, jo īpaši saistībā ar medicīnas jomu un cik lielā mērā ārsti drīkst uh, atteikties veikt eh, abortu, piemēram, vai kādas citas operācijas. un eh, par šo jautājumu mēs varētu pārņemt Eiropas Savienības tiesas darbu savā ziņā. Mums ir tāds noteikums, kurā ir norādīts ir ļoti uh, smagi pārkāpumi, tad mēs varam īstenot tā saucamo uh, gadījumu, ziņojumu par uh, atgadījumu. Tā mēs, piemēram, darījām ar Romiem Pončitelī gadījumā bet mūsu kompetenci šai ziņā ir mazliet ierobežotas, un es gribētu atgādināt, ka tā ir eh, tomēr lielā mērā Eiropas padomas joma un komisāra joma un arī ANO un ANO organizāciju uzraudzīšanas joma. Bet, protams, ka aģi, regula par aģentūru arī ir pārskatāma, bet mēs nolēmām to līdz šim nedarīt, bet ja diskusijas mūs uz to mudinās, tad mēs to tomēr darīsim, pamatojoties uz mūsu piecu gadu pastāvēšanas pieredzi. Paldies! Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu mazliet uh, atzīvināt šīs diskusijas, eh, nepiekrītot pārējiem panelistiem, taču, diemžēl, es to nevaru darīt. Man jāsaka, es pilnīgi piekritu iepriekš sacītājiem, ko sacījusi arī Gāles kundze un Mor Mortens Kierums. Es mm, varu tikai piekrist viņiem, pilnīgi piekrist. Protams, arī eh, te ir jādomā par starptautiskiem standartiem, kā Eiropas padomu standartiem, un eh, Tā ir pamatiesību aģentūra, kuras ziņā ir paturēt šo kontekstu prātā strādājot ar pamattiesību hartu kā tās galveno instrumentu. Vēl es gribētu piebilst, ka Eiropas Savienības pamatiesību aģentūrai šai ziņā ir ļoti labas pilnvaras. Mēs tomēr nedrīkstam aizmirst, cik svarīgi ir startautiskie instrumenti, ieskaitot Eiropas padomi un arī citas ies, e, organizācijas, kuras es esmu minējis savā paziņojumā. Tātad e, Nacionālās iestādes, e, Eiropas parlaments un Eiropas komisija pati. Tā ierosina likumdošanas priekšlikums. Paldies! Paldies! Stefano Rodotaku kungs. Jā, pavisam īsi komentāri par ļoti svarīgo jautājumu par atteikšanos dienēt. Tas fakts, ka šīs tiesības ir minētas vispārīgākā kontekstā par tiesībām uz uh, dziļu pār, reliģisko pārliecību, liecina par to, ka šīs tiesības pārsniedz ko vairāk, ka tikai atteikšanos dienēt. Galvenā doma ir, ies, ir ies, iekļauta otrajā daļā at, saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem. Kāpēc šāds teksts? Nu, vismaz runājot tāpēc, ka ir dažād, dažādas kultūras atšķirīgās valstīs, taču būtiskais jautājums šodien ir tāds, ka tradicionālā atteikšanās dienēt nekādā veidā neiespaidot citu cilvēku pamatiesības. Ja jūs, piemēram, esat ārsts un jūs ne, atsakaties veikt abortu. Vai arī, piemēram, izrakstīt eh, kontraceptīvos līdzekļus. Tad tajā pašā laikā jūs iespaidojat, izdarāt eh, ietekmi uz sievietes tiesībām šāda veida pakalpojumu. Un ta, šeit varētu būt divi, divi veidi risinājumi. Vispirms, piemēram, te varētu paredzēt, ka nedrīkst atteikties īstenot savus darba pienākumus šādā gadījumā. Vai attiecībā uz at atteikšanos izdarīt abortu, es te varētu citēt Itālijas tiesību aktu, tā kā aborts tiek uzskatīts par uh, pakalpojumu valsts medicīnas iestādēs, tad ārš šādās iestādēs drīkst atteikties no šī pienākumu veikšanas, un tad slimnīcas uzdevums ir nosūtīt sievieti pie cita ārsta. Tātad te ir runa par vispārējām tiesībām, nevis par tiesībām kādos konkrētos gadījumos. Bet tā kā šī problēma var izraisīt konfliktu ar citu cilvēku pamatiesībām, ir nepieciešams izstrādāt īpašu likumdošanas aktu. Iespējams, ka tiesneši, piemēram, tad nevar tikt uzņemti Eh, nevar attiecībā uz tiesnešiem šis gadījums nav pieņemams. Paldies! Skinner. Es redzu, ka Skinneri kungs vēlējās uh, reaģēt uz šiem izteikumiem. Un, nu, bet lūdzu ļoti īsi. Jā, pavisam īsi priekšsēdētā. Um, manī moka ziņkāre attiecībā uz to, ko minēja Rodotas kungs. Oficiālajā vācu tulkojumā Šķiet, ka te ir runa tikai un vienīgi par militāro dienestu. Manuprāt, šeit ir radušās, radušies pārpratumi. Jā, vai kāds vēlas izteikties, vai kāds vēlas atbildēt uz šo jautājumu? Jā, Raba kungs. Es, diemžēl, nezinu, kāds ir vārds tulkojums, taču jūs eh, paskatītos uz. Uh, piezīmēm, kas ir pievienotas hartai, tad tur jūs atradīsiet skaidrojumu, un tur šajā skaidrojumā ir tieši tāda nozīme, kādu es devu iepriekš savā uzrunā. Labi. Vairāk jautājumu nav, vairāk arī nav nekādu komentāru. Tas nozīmē, ka mēs varam strādāt uz priekšu. Mēs varam pievērsties nākamajam, nākamajai semināra daļai, un tās ir diskusijas par drošības telpu. Mums ir vēl daži runātāji, kas ir pagodinājuši mūs ar savu klātbūtni un e, teiks mums runas. Vispirms Anrī Labēla kungs, viņš ir profesors Tieslietu fakultātē Bajonā Po un Adūras apgabalā. Pēc tam izteiksies arī Maikls Privokungs. Viņš ir Eiropas pretterorismu tīklā NR direktors trešās pamatiesību platformas padomdevēja grupas loceklis pēc tam runās arī Emons Makauda. Viņš ir īrijas cilvēktiesību komisijas izpildirektors un Eiropas valstu cilvēktiesību institūtu grupas priekšsēdētājs. Pēc tam runās arī Deivids Nikols. Viņš ir Eiropas Savienības Amnesty International um, biroja vadītāja pienākuma izpildītājs. Mans priekšlikums būtu šāds. Vispirms mēs uzklausīsim runātājus. Katram uh, ir dotas 8 līdz 10 minūtes savai uzrunai, un pēc tam notiks arī um, pēdējās debates, kas arī noslēgs mūsu uzklausīšanu. Tagad dodu vārdu Andrē Labaila kungam. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, dārgie kolēģi! Es, protams, esmu priecīgs eh, būt jūsu vidū un eh, runāt šeit par pamatiesību hartas ietekmi uz brīvības, drošības un eh, tiesiskumu telpu vairāk iemeslu dēļ. Eh, tas ir zināmā mērā saistīts ar pārsteigumu. Ja paraugās uz to, cik lielā mērā šī harta eh, ir svarīga eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā kontekstā. Jo galvenais ir līdz šim bijis eh, šis te drošības ties un eh, brīvības drošības un tiesiskuma telpas izveidošana. Bet šī te eh, desmit, pirmā desmitgāde, kuras laikā tiek īstenot brīvības drošības un tiesiskuma telpa, īpatnējā veidā netika saistīta ar pamatiesību hartu. Te nebija šī te atsauces dokumenti. Un uh, līdz šim uh, tad uh, šī laika tiesnešiem bija jāatsauc uz tādiem vispārīgākiem dokumentiem. Nebija tāda vienotas hartas dokumenti. Mēs atceramies, ka tad, kad tika apspriest, apspriest konstitūcijas priešlikums un Lisabonas līgums, tad bieži vien šī pamatiesība hārta eh, tika uzskatīta par eh, būtisku jautājumu. Tad dažas valsts, kā piemēram apvienotā karaliste, Polija un citas, mēģināja destabilizēt situāciju, pieņemot uh, Nicā pieņemto līgumu 2000. gadā un eh, tad eh, šī pamatiesība hārta tiktu uzskatīta par tādu kā pielikumu. Un prioritātes eh, tika piešķirtas tam, ka tika uzskatīts par lielo, uh, prioritātes tika piešķirtas tam, ka Eiropas Sanība varētu parakstīt uh, Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Un tātad pārsvarā te netika pie, piešķirt liela loma pamatiesību hartas ietekmei uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Tātad tā bija tāda minimalistiska pieejama. Un sabiedrībā tika izveidots priekšstats, ka šī pamatiesību harta neko jaunu neienesa Eiropas Savienībā un ka šajā tekstā esot ierakstītas tādas lietas, kas jau iepriekš tika piemērots praksē, es uzskatu, ka tā ir smaga kļūda. Tā ir smaga kļūda pirmkārt runājot par šīs hartas uh, svarīgumu. Atgādināšu, ka tas ir uzskatāms par primāro tiesību aktu. Un šī pamatiesību harta arī uzskaita uh, veselu virkni pamatiesību, kas nav uzskaitītas eh, daudzās dalībvalstīs un pat arī nav uzskaitīts cilvēku tiesību konvencijā. Un te varētu runāt par, piemēram, tiesībām uz tīru vidu, uz labu eh, administrāciju, uz eh, datu aizsardzību. Skaidrs, ka Eiropas Savienība šai ziņā ir strādājusi atšķirīgi. Šodien pamatiesību hartai ir jātiek uzskatītāji par to, kas tā ir. Un treškārt tiek uzskatīts, e, tas ir kļūdens uzskats, ka šis teksts neko jaunu neienes. Un ka šis teksts ir e, ierobežojums, un ka tas ir pamatojums, un ka, tas, ka šis teksts e, tiks um, pieminēts gan nacionālajās tiesās, gan arī Eiropas Savienības tiesā. Skaidrs, ka no mana viedokļa, ka šī harta ir Eiropas Savienības sirds, jo tā attiec uz visām Eiropas Savienības politikām, un tā tiešām ir uzskatām par ciklona centru, jo nav nevienas. Eiropas Savienības politikas, kas tik lielā mērā būtu saistīta ar pamatiesībām. Protams, ka brīvības, drošības un tiesu skuma telpa būs pirmā, uz kuru attieksies šī uh, pamatiesību harta, kuru šī harta visvairāk ietekmēs. Līdz ar to no manu viedokļa nevar turpināt rīkoties tā, kā mēs rīkojamies līdz šim. Eh, ka tā būtu tāda kā rituāla, eh, ka šai hartai tad būtu tāda kā rituāla vērtība. Šeit runa par kaut ko pavisam citu šodien. Mums ir jāpieņem tas, ka pamatiesības pārēdz visaptverošu skatu. Tas uh, attiecas uz visām politikas jomām Eiropas Savienībā. Un no mana viedokļa tas rāda pavisam konkrētus ierobežojumus, daži no tiem ir pavisam jauni. Un nobeigumā es gribētu koncentrēties uz Eiropas Savienības iestādēm. Vispirms, eh, es, es runāšu par divām no tām. Komisija jau ir izteikusies par to, ka pamatiesībām ir jākļūst par tās eh, pamat, darbības pamatu nodrošina brīvības, drošības un tiesiskuma telpu. Eiropas Savienības likumdevēji un tiesneši Te varētu tikai piekrist. Sāksim ar likumdevējiem un par to, kā šī hartija ietekmēs likumdošanas procedūru. Kaut arī Lisabonas līgumā ir, ir paredzēta pārēja uz brīvības drošības un tiesiskumu telpu, un uh, arī uh, par spīti tām, ka ir paredzēta šī koplēmuma procedūra un uh, par kopīgajiem, kopīgām tiesībām, brīvības drošības un tiesiskuma telpā, mums tomēr rodas iespējas, ka nekas nav mainījies. Šī te pamatiesība hārta tiek uzsver kā kaut kas pozitīvs, tomēr tā tiek, tā neizraisa nekādu aktīvu darbību. Te ir vesels saraksts Mm, ar visām tām, kā ar lielu cieņu ir jāpāršķir lapa pēc lapas. Un dažkārt eh, tas vienkārši izskatās pēc tāda kā. Mm, euh, tas brīžiem izskatās pēc daļstrīdotāju priekšnesuma. un šķiet, ka tas, eh, ka tas būtu uzskatāms par tīri kā signālu. Jūs redzat, mēs to varētu kādam sacīt, Eiropas Savienībā ir paredzēts ievērot pamatiesības. Bet manā skatījumā šeit pastāv riski, kas apdraud pamatiesību hartas piemērošanu Eiropas Savienībā. es, protams, varētu īpaši neuzmanīties un jums skaidri pateikt, kāda ir man doma. Pirmais risks ir tas, par kur mēs jau tā kā dzirdējām. Tā ir šī te tehnokrātiskā pieeja pamatiesībām. Eiropas Savienība, mēs par to jau daudz runājam, tas tad būtu ietekmes novērtojumu. Vai ģimenes apvienošanas uh, apvienošanas direktīvā nebija paredzēta šādas pamatiesības, kad bērniem būtu, e, ka bērni vēlējās piebiedroties viņu ģimenei citā dalībvalstī. Vai mēs uzskatījām, ka tad, ja mēs izpētījām šo situāciju, ja mēs ietekmi, īstenojam ietekmes novērtējumu, tad šī uh, situācija jau tika atrisināta. Tad pirmais jautājums ir saistīts ar praktisko uh, labumu. Un otrais risks ir, ir saistīts ar tīri tādu frāžainību, Un te mēs varētu, franciski mums ir iespēja veidot eh, jaunus vārdus, plašākā citās valodās mēs to saucam par cilvēktiesībnieciskumu. Un eh, no man viedokļa likumdevējiem te ir divi veidi izaicinājumi. Tā tad ir, piemēram, politiskais izaicinājums un tehniskais izaicinājums no tehniskā izaicinājuma viedokļa. Man liekas, ka Eiropas Savienība drīz vien cietīs no tā, ka nav nekādu preventīvu mehānismu, jo dažās dalībvalstīs, piemēram, ir, ir tādi preventīvie instrumenti, par, kas skata, cik lielā mērā norma atbilst konstitūcijai. mums jau tagad būtu jāparedz mehānismi, kas palīdz nodrošināt to, ka šis teksts, kur mēs pieņemam, atbilst pamatiesību hartai. Mm, brīvības, drošības un tiesiskuma telpā ir vēl jau svarīgāk. Ir tas, ka šīs telpas īpatnība ir tā, ka mums ir iespēja netieši piemērot tiesību aktus Tātad, eh, ka pastāv eh, direktīvas, piemēram, kas tad pēc tam ir nacionāla līmenī jātransponē. Tādā veidā tad šie pamat, šīs pamatiesības var arī tikt eh, mazliet modificētas. Un tad vēl šai tehniskajā aspektā pastāv vēl uh, risku saistībā ar materiālajām tiesībām. Pirmais princips ir saistīts ar uh, savstarpējo atzīšanu. Kā tad uh, tā var pastāvēt, ja mēs ne visi atzīstam šos, šīs pamatiesības? Un otra lieta ir saistīta ar informācijas apmaiņu. Arī šai gadījumā pieeja informācijai uh, nevar, nevar pastāvēt, tad, ja mēs eh, neuzskatām par pamatu šīs pamatiesības. Un vēl problēmas, kas rodas likumdevējiem, ir tās, eh, ka Eirodžus, Eiropulu, Frontex, visas šīs aģentūras eh, tām ir jāstrādā tā, lai šī pamatiesība harta būtu viņa darbības pamats. Ja, piemēram, Frontex eh, saskars ar, ar eh, laivu, kas no Lībijas dodas uz Itāliju, tad eh, šī harta paredzētu šādā gadienā nodrošināt pamatiesību ievērošanu. Un līdz ar to no tehniskā viedokļa es jau nesen runāju par tiesnesi, ka viens no lielajiem izaicinājumiem likumdevējiem šai parlamentam ir tas, ka ir jāizveido uh, vesels zirnekļu tīkls, kas savienotu nacionālos parlamentus ar iestādēm, kas gan dalību valstīs, gan arī Eiropas Savienības līmenī nodrošina dažādas tiesības, piemēram, tiesības uz datu aizsardzību. Tad tas būtu vesels zirnekļu tīkls. Eh, tam būtu, šim tīklam būtu jānodrošina, ka eh, hartā paredzētais tiešām tiek īstenots praksē. Un tad vēl ir otrais izaicinājums, kas ir politiska veida izaicinājums. Uh, Vispirms nevajag baidīties uzņemties šo atbildību. Vispirms autonomijas izaicinājums. Vispirms mums ir skaidri jāatzīst, ka šī pamatiesība harta ir transversāls instruments un ka šī harta dzīvo savu dzīvi pilnīgi autonomi un kas arī, eh, kam arī būtu jāpat jāgūst patvērums citos tekstos, kas saistīti ar pamatiesībām. 50 gadus mums bija iespēja uh, izveidot Eiropas Savienību pamatojoties uz kopīgiem noteikumiem, bet mums nevajadzētu ļaut uh, šai organizācijai izjukt, tāpēc, ka stājas spēkā jauni tiesība akti un tāpēc, ka ir jaunas uh, tiesības, kas eh, varētu arī izraisīt situāciju, kur cilvēki negrib uzņemties atbildību. Nu, vēl ir otrais politiskais izaicinājums. Te ir runa par to, kā šī harta saskaņosies ar citiem instrumentiem, ar piemēram citiem startautiskajiem instrumentiem, kas aizsargā pamatiesības. Nu, skaidrs, ka te ir runa par Ženēvas konvenciju. Vai mēs arī turpmāk varētu apgalvot, ka tiesības uz patvērumu Eiropas Savienībā atbilst Ženēvas konvencijai? Mēs varētu pieņemt atvasināto tiesību aktu, uh, kas it kā īsteno šo tekstu un tai pašā laikā neīsteno šo tekstu. Mums būtu jāgaida līdz 2012. gadam, līdz e, secinātu, cik, e, cik efektīvi strādā šī sistēma. Kaut gan reāli mums problēmas jārisina jau tagad. Vēl viens piemērs par to, kā, kā šī harta ir saistām ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Es domāju, ir jāatstāja pie malas šī ideja, ka šī pamatiesību harta būs Eiropas cilvēktiesība konvencijas klons, jeb aizstājais. Šāds uzskats ir nepareizs. Jo starp šiem diviem tekstiem nav pilnīga atbilstība. Jo es jau minēju, ka ir 12 jaunas tiesības, kuras eh, Eiropas cilvēktiesība konvencijā nav uzskaitītas. jo šī divu, divu dažādo pasauļu loģika ir pilnīgi atšķirīga. Man jāsaka, tas ir tiesam juridisks pārsteigums, ka Eiropas cilvēktiesība konvencija vispār varā, varētu, ir panākusi tik lielu tiesību aizsardzību, kāda tā ir. Taču nebūtu pareizi uzskatīt, ka 20. gadsimta 50. gados pie Eiropas cilvēku tiesību konvencijas strādājošie 8. pantā būtu paredzējuši tādas tiesības, kas mums tagad ir svarīgas. Piemēram, homoseksuāla tiesība aizsardzība. Šis teksts ir dzīvs, un tas ir, protams, jāinterpretē saskaņā ar sabiedrības uh, attīstību, taču Eiropas Savienības eh, loģikai ar to nav nekāda sakara, vēl jau vairāk tāpēc, ka Eiropas Savienības loģika, un tas arī izpaužas brīvības drošības un tiesiskuma telpā, ir tāda, ka tā ir jāizveido ierobežojuši noteikumi. Darba pieeja ir pilnīgi atšķirīga, un tāpēc pamatiesību harta ir lielā mērā e, šīs hartas izstrādi lielā mērā saistībā ar konkrētajiem, konkrēto situāciju tagad. Mēs nevaram e, skatīt hartu e, iepriekšējo, pirms 50 gadu gadiem sastādīta citas organizācijas izveidota dokumentu kontekstā. Jo mūsu loģika ir pilnīgi citāda. Vēl vispēcot priekšstādāja kungs, un tad es došu vārdu atkal jums. Uh, Es domāju, ka likumdevējiem vēl viens izaicinājums ir šis atbildības izaicinājums. Ir jā, jāparedz, ka būs arī e, jāstājas e, ceļā komisijai, padomēji, Ehm, daž, būs gadījumi, kad būs tomēr jādodas uz tiesu. Piemēram, tā ir bijis ģimenes apvienošanas tiesību gadījumā. Un tad vēl atbildības izaicinājums ir vēl neļaut nemaldināt sevi. Piemēram, tā, tāda bija situācija ar aģentūrām pirms vairākiem gadiem. Aģentūrai ir atbildība, ir pienākumi, bet tā nav politiska atbildība. Šī politiskā atbildība ir, piemēram, Eiropas parlamenta deputātiem. Un eh, tas, kā šī harta iespaidos eh, tiesnesi, ir pilnīgi skaidri, un es īsti to aprakstīšu. Es domāju, Eiropas Savienībai šodien ir jā, jādomā, kā tā var pārakstīt šo Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Abi teksti, harta un šī konvencija, neskar pilnīgi tāds paštiesības. Tad pirmā klauzula ir saistīta ar uh, sabiedrību. Ar sabiedrības kārtību. Jūs zināt, ka, piemēram, līgumā nav paredzēts šāds. Strasbūrā proporcionalitāte, cik lielā mērā tiek iespaidota sabiedrības kārtība, tiek skatīta cilvēktiesību konvencijas kontekstā. Sanāk, ka mēs mūsu tiesnesim neļausim skatīt šo sabiedrības kārtības jautājumu, Kaut arī viens ārējais tiesnesis, Strasbūras tiesas tiesnesis, to varēs darīt. Tas ir pilnīgi neloģiski. Tā tad būtu pirmā problēma. Un otrā problēma būtu tāda, ka Eiropas cilvēku tiesību tiesa ir uzskatām par subsidiāru tiesu. Tā e, iesaistās tikai tad, kad e, nekas cits vairs nelīdz. Tad skaidrs, ka te būs plašas diskusijas. Un kāpēc? Un es jau tūlīt beigšu priekšsēdētā kungs. Šodien tiesību uh, studija tādā studijiskā, hierarhiskā skatījumā ir uzskatāms par vecmodīgām. Tad, ja domā, ka Eiropas Savienības līgums ir uh, ir piramīdas paš, pašā virsotnē, tad jādomā arī, ka ir cilvēki, kas studē Francijas tiesības, un tie uzskata, ka piramīdas eh, augšējā punktā ir Francijas. Francijas galvenais likums - konstitūcija. Un šodien nacionālais tiesnesis viņa ziņā ir Uh, viņam ir jārēķinās ar, ar dalībvalsts tiesībā un ar, uh, bet savukārt Eiropas Savienības tiesai būs iespēja uzskatīt sevi par galveno pamatiesību jautājumā. Man liekas savādi, ka neviens nav norādījis to, ka kāds parastais tiesnesis uh, Francijā, Spānijā, Itālijā gribēs interpretēt pamatiesību hartu. Tad skaidrs, ka šeit tiesnešiem būs cieši jāsadarbojas, lai nodrošinātu to, ka šī harta tiešām darbojas efektīvi. Tas būs pamatjautājums. Iespējams, ka beig beigās Eiropas Savienības jurisdikcija attīstīsies tā, ka tā jo vairāk aizsargās pamatiesības un tiks uzskatām par primāro salīdzinājumā ar dalībvalstu tiesībām. Un es domāju, šie jautājumi jāskat, lai nodrošinātu hartas reālu darbību. Paldies! Lielas paldies profesoram Labailam! Jūs pilnīgi skaidrs, ka esat izskatījuši visus apsvērumus. Jūs ļoti, jūs ļoti um, aptveroši pastāstījāt par izaicinājumiem, kas mūs sagaida turpmākajos gados attiecībā uz hartas nākotni. Es nešaubos, ka tiks uzdoti daudz jautājumu attiecībā uz jūsu komentāriem, bet debates būs pēc īsa brīža, jo mums vēl ir vairāk runātāji. Tagad došu vārdu privokungam. Liels paldies, dāmas un kungi! Pirmkārt, es vēlētos pateikties Libet komitejai par eh, to, ka devāt mums izdevību izteikties šādā cienījumā, mm, šādiem cienījumiem klausītājiem. Es vēlētos teikt, ka patiešām grūti runāt pēc eh, tik eh, labas lekcijas, kādu mums sniedz Labaila kungs. Tagad es vēlētos sniegt savu stāstījumu, un es to iedalīšu trīs punktos. Pirmām kārtām, kāpēc harta nav bijusi pietiekami apmierinoša pirms Lisabonas līguma, tāpat eh, kā situācija ir mainījusies tagad, kad harta ir iegūsi tiesisku raksturu, un pēc tam es runāšu arī par hartas potenciālo ietekmi uz konkrētām Eiropas Savienības politikām saistībā ar brīvību, drošības un eh, ties, tiesiskuma tāpu. Šķiet, ka pirmais punkts vairs nav vajadzīgs, jo tas jau tika pietiekami plaši skatīts, un es domāju, ka vajadzētu parunāt galvenokārt par to, kā situācija ir mainījusies arī attiecībā no, no NVO puses. Lisabonas līgums ievies pamatiesību hartu Eiropas Savienības primārajās tiesībās, taču tai netika, tai tika dota tāda atsevišķa tiesiskā pastāvēšana, un līdz ar to tā nedaudz atšķiras no Lisabonas līguma. Līdz ar to to var izmantot tādā, tādā vispārīgākai atsaucei attiecībās pamatiesību aizsardzību gan Eiropas uh, Savienības, gan starptautiskā kontekstā. Tiet mums ir jādomā par pamatiesību hartas piemērošanu, tad, kad tiek piemērotas Eiropas uh, kopienu tiesības. Bet NVO, piemēram, nevar atsaukties uz hartu, ka tās vēršas pie tiesām. Līdz ar to nacionālās sistēmas uh, pam, cilvēktiesību aizsardzībai šī pamatiesību harta apdraud. Ir jāatcerās par 51.2 pantu. Uh, hartā, kur ir teikts, ka harta nerada nekādas jaunas kompetences Eiropas Savienībai, piemēram, sociālas politikas jomā, un par ko tā bažījās Lielbritānijas un Polijas valdības. Šķiet, ka e, tās vienkārši ļauj pastāvēt e, zināma veida tiesībām Savienības līmenī, tā skaitā tiesības uz nediskrimināciju un vienlīdzīgumu. E, Tām būs īpaša nozīme ilgtermiņā, it īpaši, ja tās tiks pārņemtas nacionālajās tiesībās. Um, atcerēsimies, ka vairākas dalībvalstis nevēlējās pilnībā uzņemt šādu vienlīdzības likumdošanu savos tiesību aktos, un tas norāda uz to, ka šādas runas par pamatiesībām īstenībā ir tikai politiskās spriešana, un īstenībā tām nav nekādas intereses par uh, galvenajām pilsoņu bažām attiecībā uz nevienlīdzīgumu, ja ir runa par um, labu dzīvi un tā tālāk. Mēs domājam, ka 20. un 20, līdz 26. pāns var tikt piemērots pret uh, valsts iestādēm, bet uh, nevar tikt piemērots pret privātpersonām. Tieši tāpēc uh, nav īsti skaidrs, vai privātpersonas varēs iesniegt pieteikumus balstoties uz pamatiesību hartu attiecībā uz uh, privātiem uzņēmumiem. Šīs tiesības galu galā ir jāpiemēro visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, neskatoties uz to nacionalitāti, izņemot 21.2 eh, pāntu, kas aizliedz diskrimināciju balstoties uz nacionalitāti. Diemžēl, mm, ņemot vērā Eiropas kopienu līgumu, šis nosacījums attiecas tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Šīs tiesības, kas ir iekļautas kartā, nav jaunas tiesības kā tādas tās jau ir bijušas iekļautas iepriekš, bet tās nekad nav bijušas iekļautas kopienu tiesībās tik skaidrā un nepārprotamā formā. It īpaši ir runa par nediskrimināciju, pamatojoties uz rasi vai etnisko izcelsmi. Hartas nosacījumi līdz ar to ļauj uh, eh, NVO um, mm, konkrēti darboties uh, nediskriminācijas un uh, um, rasis. Uh, rasi, rasisma nepieļaušanas jomā. Atcerēsimies, ka harta ir ļoti progresīva tās aptvērumā un uh, redakcijā. Tā skaidri aizliedz diskrimināciju, pamatojoties uz uh, jebkādiem iemesliem, un tāpat šeit ir iekļauti tādi atvērti punkti attiecībā uz diskrimināciju un tās aizliegumu. Ir uh, jāatcerās, ka mums ir jāpaplašina šīs tiesības, kas līdz šim ir iekļautas Eiropas Savienības tiesību kopumā. Pēdējais - nediskriminācija tagad ir neatkarīga no citiem pantiem, tā tiek atzīta hartā, un tādējādi nediskriminācijai ir daudz lielāks svars. Uh, Eiropas Savienības vienlīdzīguma likumdošanā. Papildus vēl, uh, kā papildus bonus ir tas, ka pirmo reizi tiek apskatītas minoritāšu tiesības. Un šis princips kopā ar iepriekš minētajiem principiem ļauj mums stāties pretī sarežģītajai situācijai, kādā pašlaik dzīvo Romu kultūras pārstāvi centrālās un austruma Eiropas valstīs. Bet eh, tāpat ir jādomā arī par citām minoritātēm visām, visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Tagad par potenciālo hartas ietekmi. Tā kā hartai tagad ir eh, primāro tiesību akt, primārā tiesību akta spēks Eiropas Savienības valstīs, Eh, tiesību kārtībā, tad ir jāatcerās, ka tā iekļauj prasības attiecībā uz Eiropas Savienības sekundāro likumdošanu. Atgādināšu par 19.2 pāntu Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijā. Tur ir runa par to, ka nedrīkst pieļaut izraidīšanu uz citu valsti, ja šajā valstī pastāv risks, ka šī persona tiks pļapļauta nāvē, spīdzināšanai vai necilvēciskai vai pazemojušai attieksmei. Tāpat arī jāatcerās par imigrantiem, kuriem ir tiesības mm, uz ģimenes apvienošanu, un tos nedrīkst diskriminēt arī balstoties uz sociālo drošību, mājokļiem un tā tālāk. Komisāra Redinga uh, runāja par to, ka viņa vēlas izdarīt pamatiesību izvērtējumu attiecībā uz Eiropas Savienības likumdošanu. Labājikungs arī runāja par šādām pārbaudēm. Ja e, šādas pārbaudes tiks e, īstenotas patiešām rūpīgi, un e, tas nebūs tikai ķeksītis, tad es domāju, ka tas būs ļoti spēcīgs līdzeklis, lai nodrošinātu uh, tādus Eiropas Savienības tiesību aktus, kas atbilst pamatiesībām, un tas noteikti ietekmēs visu Eiropas Savienības iedzīvotāju situāciju. Noslēgumā pagaidām ir grūti noteikt, kā hartas nosacījumi patiešām ietekmē šādus procesus, jo mums ir jāskatās, kāda būs Eiropas kopienu tiesas judikatūra konkrētās lietās. Uh, Taču atcerēsimies, ka vienlīdzīgums un nediskriminācija attiecas uz, uz ikvienu, ikvienā dzīves posmā. Galu galā mēs visi novecojam, mēs varam arī kļūt par invalīdiem jebkurā dienā, mēs varam, izdomāt, mainīt dzimumu, tāpat arī seksuālo orientāciju vai mm, reliģiju, mēs varētu pat izmainīt uh, ādas krāsu zināmā mērā, un mēs varētu tikt uzskatīti arī par etnisko minoritāti kādā brīdī mūsu dzīvē. Tāpat arī ļoti viegli ir mainīt mūsu sociālo šķīru, mēs varam ļoti viegli kļūt par bezpajumtniekiem. Uh, Tāpēc eh, šīs eh, pamatiesības un cīņa par pamatiesībām neatiecas tikai uz vienu sabiedrības daļiņu, bet simtprocentīgi uz visu sabiedrību. Tad, kad visi to pietiekami apzināsies, mm, gan Eiropas kopienu tiesā, gan arī ārpus tās, tad mēs ceram, ka harta patiešām kļūs saistoša un tai būs patiešām liela nozīme. Paldies! Well... Liels paldies! Tagad dosim vārdu diviem pārējiem runātājiem, bet pirms tam Enčīkungs ir pieteicies runāt. Viņš vēlējās uzdot jautājumu par, šiem, par šīm divām uzrunām, un pēc tam dosim vārdu arī pārējiem runātājiem. Eh, lūdzu, Enčīkungs, jums vārds. Lielas paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties profesoram Labājam Man šķiet, ka viņa paziņojums bija īss. Taču tas man sniedza ļoti daudz atbilžu uz tiem jautājumiem, ko es sev iepriekš biju uzdevis. Savā vārdā un arī savu kolēģu vārdā es vēlētos jums lūgt turpināt ar mums sadarboties. Un varbūt jūs varētu arī savu runu un arī uh, sava pētījuma kopsavilkumus iesniegt mums rakstveidā. Tādējādi šeit Eiropas parlamentā mums būs iespēja arī ņemt vērā jūsu atzinumus un jūsu atklājumus. Man būtu pavisam īsts jautājums attiecībā uz to, par ko jūs runājāt. Vai ir iespējams iepriekš noteikt laika termiņu, datumu līdz kurām pamatiesību hartai vajadzētu tikt īstenotāji visās dalībvalstīs. Vai jūs uzskatāt, ka šīs problēmas, kas ir jau atklātas šajos mehānismos, var tikt atrisinātas īsā laikā? Vai būs tā, ka mēs eh, vēlāk atklāsim, ka mums tomēr tas nav izdevies? Varbūt mums jau no sākuma vajadzētu mēģināt šīs problēmas atrisināt. Lielas paldies, Enčija kungs. Labā, Ekungs, lūdzu. Je vous remercie de, de, de, de l'amabilité. Paldies par jūsu jautājumu, bet es ar, uh, um, es ar atskaktīņu skatījos uz priekšsēdētāju, man likās, ka es jau esmu mm, lielā mērā pārkāpis eh, manam, manai runai atvēlētu laiku. Bet runājot par šīs hartas ietekmi, es gribētu atgādināt, ka pamattiesību harta neko nemaina Eiropas Savienības kompetencēs. Un arī pati par sevi neatie, mm, nenorāda ne uz ko citu, ka Eiropas Savienība uh, jau uh, skata tās lietas, ka uz to attiecas tās jomas, kas jau tagad ir tās pārziņā. Pamatiesību uzskaitījumā, protams, uh, pastāv gan arī Eiropas cilvēku tiesību konvencija gan arī konstitucionālā tra tradīcija. Un šai hartai ir jābūt saskaņā ar konstitucionālo tradīciju. Kad mēs runājam par šīs hartas īstenošanu, mēs runājam gan par to, kas par laimi jau pastāv, mums veicies, mēs dzīvojam demokrātiskā sistēmā, kur ir runa, uh, kur, piemēram, ir aizliegts nāvisots un vēl vesels virkne demokrātisku parādību. Un tad vēl arī tie principi, kas ir jauni, kas parādās tikai šajā hartā. Piemēram, tiesības uz labu administrāciju. Un tas, at, eh, bet šīs prasības uz, piemēram, caurskatāmību, tās ir diezgan stingras. Būtībā mēs varam sacīt, ka padaļai šīs prasības jau ir spēkā. Nu, tas tad attiektos uz pirmo jautājumu. No nu, otrais jautājums. Es tiešām uzskatu, ka attiecībā uz hartas attiecībām ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, attiecībā uz šīs hartas saikne ar citiem starptautiskiem instrumentiem. Es domāju, mums šeit jābūt ļoti uzmanīgiem, piesardzīgiem un nav jāmēģina spērt pārāk tālus soļus. Un eh, līdz šim eh, apspriežot eh, iespēju, ka Eiropa varētu parakstīt Eiropas cilvēku tiesību konvenciju, mēs daudz esam uh, klausījušies Eiropas cilvēku tiesību tiesā, un mēs esam klausījušies padomis sasītajā. Uh, jo te pastāv riski tad, ja 27 dalībvalstis runās, uh, iestāsies par dažādiem viedokļiem, tad būs liela problēma. Mēs neesam daudz uzklausījuši ekspertus. Un eh, man no savas puses ir <clears throat> šis iespējas, ka te pastāv pretruns starp to, cik lielā mērā mēs gribam ievērot šīs pamatiesības un uh, kādas ir Eiropas, Eiropas Savienības tiesības tiesu praksi un starp vispārējo starptautisko praksi. Tāpēc Eiropas Savienībai tagad būtu mazliet jāpaskatās sevī, jāpārbauda, kāda būtu plusi un mīnusi pirms Eiropas Savienības spēr tālāku soli, jo risks ir milzīgs. Un eh, es eh, tagad paskatījos eh, datorā, jo, jo vakar Bonišo kungs tiesnesis paziņoja, ka, ka, ka būs šāds spriedums, kas attiecas uz mūsu šeit izskatāmo jautājumu, un viņš man nosūtīja īziņu par to, ka es varu palasīt šo spriedumu. Francijā ir bijuši daudz gadījumu, kad kasācijas tiesa ir uzdevusi izveidot prejudiciālu nolēmumu Eiropas Savienības tiesē. Divi alžīrieši tika aizturēti, kad viņi devās prom no Līles, Līles reģiona, un viņi tika apcietināti, un tad bija jautājums, vai viņi būtu jāatslaiž vai nē. Tātad eh, no konstitucionālā Francijas konstitūcijas viedokļa te pastāv zināmas prioritātes. Un uh, Francijas uh, tiesneši ir domājuši, ka tas ir pirmais mm, pats pats pirmais uh, solis, pirmā prioritāte, ka šie cilvēki ir jāatlaiž. Bet uh, tomēr kasācijas uh, tiesa, Francijas kasācijas tiesa ir uzdevusi uh, izveidot prejudiciālo nolēmumu, Eiropas Savienības tiesai, un tās spriedums bija tāds, ka nekas nevar kļūt par šķērsli Eiropas Savienības noteikumu īstenošanai. Skaidrs, ka tas pierāda to, ka Eiropas Savienības tiesneši, nacionālie un Eiropas Savienības tiesas tiesneši cīnās par kopēju risinājumu rašanu. Jo būtībā mums nacionālajā līmenī un arī konstitucionāla līmenī ir bieži vien tādi paši noteikumi, arī Eiropas līmenī, un tagad mums jau ir arī pamatiesība hārta. Bieži vien šie principi pilnīgi nesakrīt. Tomēr mums ir jānodrošina tas, lai interpretācijas principi atbilstu visām mūsu tiesu sistēmām. Tas ir liels izaicinājums bet es vēlreiz gribu atgādināt, ka tikai šādi Eiropas Savienība sev veidos atbilstoši mūsu pilsoņu prasībām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai papildu jautājumu nav? Ā, ir, jā. Lūdzu. Madam Verzat. Jā, papildu jautājums. Verzatas kundze, lūdzu. Atvainojiet, priekšsēdētāja kungs, <laughs> es mazliet vēlāk pamodos. Es atvainojos, gaisa arī atnācu ar novēlošanos. Es, diemžēl, nevarēju noklausīties visu jūsu uzrunu, es par to atvainojos. Es neesmu pamatiesību hartas fani, jo es uzskatu, ka bieži vien eh, tā nav tik laba kā Eiropas cilvēku tiesību konvenciju. Jūs zināt, ka mūsu situācija ir šī SWIFT lieta, mēs gan tā it kā oficiāli to nedrīkstam saukt. Es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par šo lietu. Šī lieta man šķiet ļoti svarīga, lai saprastu, kādas ir Eiropas parlamenta eh, pilnvaru šai ziņā. Labi, nu es nevisai gribētu iesaistīties šajā eh, jūtīgajā, delikātajā jautājumā, bet nu labi, nedaudz izteikties, es laikam tomēr drīkstu. Es domāju, ka viens no, viena no lieliskajām mācībām, kuru mums ir sniegusi Eiropas cilvēktiesība konvencija, ir saistīta arī ar hartu. Tā ir ideja par to, ka pamatiesība aizsardzība neierobežojas ar, netiek, eh, to nenosaka mūsu teritoriju. Šie pamat, šīs pamatiesības paredz to, ka mūsu attiecībās ar eh, trešām valstīm tās vērtības, kur mēs, kuras mēs ievērojam Eiropas Savienības teritorijā, ir ievērojams arī šajos gadījumos. Un es domāju, ka šai gadījumā, šajā jomā, nu kā jau es atceju, tomēr negribu te būt tāds avantūrists un doties šajā delikātā jautājuma jūrā. Bet es gribētu sacīt, ka mums ir pilnīgi jāievēro mums piekrītošās, eh, piekrītošie pienākumi Un es domāju, ka tā mācība, kuru mēs pamazām šodien gūstam, jo te, protams, nav runa par to, ka partneri būtu jātur aizdomās par viņu nelāgajiem nodomiem. Bet es domāju, ka prakse un metode kādas tika īstenotas iepriekš, nav vairs, eh, nav vairs eh, ievēroja, nav vairs eh, aktuāls tagad, jo, piemēram, ka cip lidojumi tika skatīti tā, ka tam vajadzēja būt Dikam Mārtinam, kurš parādīja ar pirkstu, ka mēs šeit pārkāpam mūsu teritorijā. Uh, spēkā esošās tiesības. Pateicoties um, Eiropas Savienības tiesībām, mm, mēs izskatām iespēju parakstīt konvenciju. Es atceros Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu pagājušajā gadu pret apvienoto karalisti. Tas spriedums bija uh, pret, uh, pret šo likumu, kas tika izdots apvienotajā karalistē pret terorismu. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa uh, te paziņoja, o, es tiešām esmu ļoti pārsteigts. Es tiešām, es kā tiesa esmu pārsteigta, ka jau šodien tas ir liels retums, ka apvienotā karaliste nodot savus tiesnešus citas tiesas ziņā. Un Eiropas cilvēku tiesību tiesa lika apvienotās karalists tiesnešiem ievērot pamatiesības. Un tas liecina par to, ka mēs esam, mēs dzīvojam jaunā pasaulē, kur likumdevējiem ir jāmēģina izstrādāt saskaņotas prioritātes. bet bieži eh, vien arī tas attiec, piemēram, uz mieru uzturēšanas spēkiem. Es nu pat runāju par imigrantu uh, saņemšanu starp teritoriālos ūdeņos. Būtībā tas ir arī jūsu Eiropas parlamenta ziņā nodro, uh, mēģināt nodrošināt to, ka ārpus Savienības robežām arī nebūtu nelikumīgi. Un hartai šai ziņā ir autonoma, autonomas kompetences, kas jums ir jāattīsta, neslēpjoties ar savu mazā pirkstiņu. Paldies! Vai vēl ir citi jautājumi? Ja nav, tad mēs pāriesim pie mūsu darba kārtības nākošā punkta un Vārds tiek dots Imanam Audam. Viņš ir īrijas cilvēktiesību komisijas izpildu direktors, Eiropas valsts cilvēktiesību institūta grupas priekšsēdētājs. Lūdzu, Audas kungs, vārds jums. Uh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks būt uh, šeit uh, pie jums, lai runātu Eiropas Savienības parlamentārajā komitejā par pilsoniskajām brīvībām un tiesietām, tieslietām un iekšlietām. Man ir liels prieks, ka tieši īrijas eh, cilvēktiesību komisija tika uzaicināta um, pārstāvēt Eiropas grupu um, nacionālajām cilvēktiesību institūcijām. Uh, Nacionālās cilvēktiesība institūcijas ir neatkarīgas no valdības, bet tās ir neatkarīgas arī no pilsoniskās sabiedrības. Tātad eh, tās ir tāda kā unikāla trešā grupa. Eh, Eiropas eh, Nacionālā cilvēktiesība institūciju Eiropas grupa, kuru pārstāv īrijas cilvēktiesība komisija kopš 2006. gada mm, pārstāv kādas 34 Nacionālās cilvēktiesība institūcijas no visas Eiropas. 20 šīm institūcijām ir A e, statusa akreditācija saskaņā ar apvienoto nāciju principiem. Dažas pārstāv Eiropas Savienību, citas e, pārstāv arī tādas valstis, kas nav Eiropas Savienībā. Šīs institūcijas e, norāda uz arvien pieaugošu tendenci starptautiskajās cilvēktiesībās un uh, starptautiskajās tiesībās kā tādās attiecībā uz to, ka tās veids dažādas svarīgas funkcijas, tā skaitā pārskata eh, tiesību aktu projektus konkrētajās valstīs, vai tie atbilst cilvēktiesību standartiem. Tās kļūst arī par eh, tiesas draugiem, amikus kurijai, vai arī uh, veicina izpratni un uh, nodrošina izglītību par cilvēktiesībām, kā arī veids dažādus pētījumus attiecībā uz cilvēktiesību aizsardzību. Uh, Šīs nu, institūcijas tiek uzskatītas par svarīgiem spēlētājiem ANO sistēmā, taču uh, arī Eiropas reģionālajā sistēmā tam arī ir, ir arvien pieaugoša loma. Eiropas Savienības pamatiesību aģentūra jau no tās pirmsākumiem ir atzinusi Nacionālo cilvēktiesību institūciju svarīgo lomu, ko tā spēlē gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Nacionālajām cilvēktiesību institūcijām ir eh, formāla loma attiecībā uz pamatiesību aģentūru, jo eh, tās ir īpaši pieminētas eh, dibināšanas nolikumā. Pamatiesība aģentūra iesaista šīs institūcijas savās konsultācijās, kā arī uzaicina uz igādējām sanāksmēm Vīnē. Nesen tika veikts kāds pētījums ziņojums, kur mm, pamatiesība aģentūra uh, atbalstīja to, ka e, šādas institūcijas vajadzētu izveidot un stiprināt katrā dalībvalstī, jo tādējādi varētu nodrošināt neatkarīgu monitoringu pār cilvēktiesību aizsardzību visā Eiropas Savienībā. Pašlaik tikai desmit Eiropas Savienības dalībvalstis pilnībā atbilst Parīzes principiem. Vēl sešas nacionālās institūcijas pilnībā nav izpildījušas šos Parīzes principus, bet ir izpildījušas dažus kritērijus. Uh, Papildus tam pamatiesība aģentūras ziņojumā tika ieteikts, ka šīs institūcijas vajadzētu atbalstīt, lai tās varētu efektīvi sadarboties Eiropas līmenī un arī starptautiskā līmenī. Vajadzētu izveidot arī sekretariātu Eiropas grupai, balstoties uz citos reģionos atrodamiem modeļiem. Mēs atbalstam šīs aģentūras rekomendācijas un no Nacionālās cilvēktiesību institūciju perspektīvas es varu teikt, ka uh, šī sadarbība Eiropā ir modelis, kā mēs vēlētos turpināt mūsu darbu reģionālajās iestādēs. Pēc Lisabonas līguma un pamatiesību hartas stāšanās spēkā, tā skaitā pēc pievienošanās Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai, eh, šo institūciju loma Eiropas Savienībā tiek atzīta, un tieši tāpēc mums ir liels prieks, ka varam šeit piedalīties šajā sanāksmē. Eh, nesenā attīstība cilvēktiesību jomā noteikti ir Eiropas Savienības īpašība. Pamatiesībām ir jākļūst skaidrākām un noteiktākām, un Eiropas Savienības harta noteikti ļaus veicināt Eiropas Savienības pilsonības jēdzienu. Mums ir jāatcerās arī par Eiropas kopienas, Eiropas kopienas tiesas judikatūru un Eiropas Savienības līguma sesto pantu. Uh, Papildus Eiropas Savienības pievienošanās Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijai ļaus mums labāk eh, pāraudzīt eh, pamatiesību aizsardzību Eiropas Savienībā. Nacionālās institūcijas ir galvenās, kas rūpējas par cilvēktiesību aizsardzību un to veicināšanu nacionālā līmenī. Tieši tāpēc tās ir jāskata par nozīmīgiem partneriem dalībvalstu likumu atbilstībā starptautiskiem standartiem. Lisabonas līgums piešķir uh, paaugstinātu tiesisko statusu, un tieši tāpēc vajadzētu iesaistīt šīs institūcijas politikas formulēšanā jau agrīnajā posmā. Daudz likuma un politikas, kas tiek formulētas Eiropas Savienības līmenī, ir saistītas ar nacionālo institūciju mandātu. Formulējot politiku tādās jomās kā imigrācija, patvērums un uh, cilvēku tirzniecība, Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu ņemt vērā visus attiecīgos starptautiskos cilvēktiesību standartus un nodrošināt, ka šāda politika atbilst cilvēktiesībām. Bieži vien tiek runāts par uh, drošības nodrošināšanu attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem mūsu ikdienas darbā. Vai nu te ir runa par patvērumu meklētājiem uz Eiropas Savienības robežām, vai arī cilvēku tirdzniecības upuriem dalībvalstīs. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība un dalībvalstis nodrošinātu visaptvarošu cilvēku, cilvēku tiesību apmācību, lai robežsargi policija, imigrā, imigrācijas amatpersonas un drošības amatpersonas varētu pilnībā piemērot cilvēktiesību standartus. Tieši tāpēc arī mūsu institūcijas ir uzsākušas pilaks projektu cilvēktiesību apmācībai īrijā. Uh, Eh, es vēlētos izmantot šo izdevību, lai sirsnīgi sveiktu arī komisāras Vivienas Redingas nozīmēšanu jaunajā tieslietu pamatiesību un pilsonības amatā. Šis portfelis Eiropas eh, komisijā skaidri norāda uz to, ka mums ir jāstiprina cilvēktiesība aizsardzība un veicināšana Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības tiesībās. Eiropas eh, cilvēktiesību komisijas vārdā es vēlētos jums informēt, ka es tikšos ar jauno Eiropas Savienības komisāru 2010. gada 1. septembrī un mēs izskatīsim konkrētus sadarbības pasākumus. Īrijas eh, cilvēktiesību komisija ir apņēmusies turpināt eh, Nacionālo cilvēktiesību institūciju darba koordinēšanu un tiks iesaistīts arī Eiropas parlaments un Eiropas Savienības komisija, tāpat kā arī citi starptautiskie un reģionālie partneri. Mēs uzskatām, ka šī izdevība tikties ar komiteju ir eh, pareizais eh, solis pareizajā virzienā. Un vēl, vēlreiz vēlētos jums pateikties par šo uzaicinājumu. Un mēs labprāt sadarbosimies arī nākotnē. Lielas paldies! Eh, Maka Audas kungam, un pēdējais runātājs šodien būs eh, Dēvids Nikols. Viņš pārstāv Amnesty International. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētājiem, paldies par ielūgumu. Es gribētu atgriezties pie jautājuma, kā Eiropas parlaments un uh, sabiedrība var lietot hartu nākotnē, lai nodrošinātu Eiropas institūciju atbildību un uh, likumdošanas kvalitāti. Daži vispārīgi komentāri par hartu. Pirmkārt, šis ir pirmais dokuments, kas apvieno gan ekonomikas, sociālās un kultūras tiesības, gan arī pilsoņu un politiskās tiesības vienā dokumentā. Un šis ir pirmais saistošais dokuments. Tas ir svarīgi gan mūsu organizācijai, gan arī visai cilvēktiesību, visiem cilvēktiesību aktīvistiem, jo šeit tiek parādīts tiesību universālais raksturs. Un, uh, Eh, arī šis dokuments dod eh, pamatu izskaidrot Eiropas Savienības lomu cilvēktiesību aizstāvēšanā eh, ārzemēs. Es nedaudz gribētu nepiekrist tam, ko Lavaikungs teica agrāk. Mēs neuzskatām šo dokumentu par revolucionāru, bet svarīgi ir tas, ka šis dokuments apstiprina Eiropas Savienības apņemšanos pildīt gan starptautiskos likums, gan arī citus uh, dokumentus. Un ir Eiropas uh, Savienība ne tikai lieto hartas noteikumus, bet arī atsaucas uz starptautisko likuma noteikumiem, pēc kuriem ir veidota šī harta. Tas ir īpaši eh, svarīgi. Īpaši svarīgi runājot par citām valstīm pasaulē, kurām šī harta ir varbūt mazāk svarīga un varētu likties, ka Eiropas Savienība uzspiež eh, savas vērtības, tāpēc ļoti svarīgi ir pieminēt eh, starptautiskos likumus, kas ir svarīgi arī šīm valstīm. Uh, Hartā ir minētas jaunas tiesības. Mēs jau runājām par datu aizsardzību 8. pantā. Es gribētu arī minēt vēl 41. pantu, pie kā mēs vēl atgriezīsimies. Šis pants dod liels iespējas gan sabiedrībai, gan Eiropas parlamentam. Harta arī, kā jau Lavei kungs teica, 21. pantā runā par diskrimināciju, un arī šeit ir noteikums par laulībām, kur atšķirībā no Eiropas cilvēktiesību konvencijas nav teikts, ka laulība ir slēgta starp vīrieti un sievieti. Tāpat harta arī satur tiesu prakses elementus, kas nav noteikti cilvēktiesību konvencijā. Mums īpaši svarīgs ir 19. pāns, ko es minēšu nedaudz vēlāk. Trešais vispārīgais komentārs ir ļoti svarīgi, ka harta ne tikai attiecas uz Eiropas Savienības e, pilsoņiem, bet uz visiem cilvēkiem Eiropas jurisdikcijā. Ja mēs skatāmies uz uh, pilsoņu tiesībām šie noteikumi attiecas ne tikai uz Eiropas Savienības pilsoņiem. 41., 42. un 45. pāns attiecas uz visiem, kas dzīvo Eiropas Savienības jurisdikcijā. Vēl es gribētu minēt, ka ir hartā ir daudz neskaidrību, neskaidru formulējumu, kas ir tiks noskaidroti tiesu praksē un arī Eiropas parlamenta sadarbībā ar padomu un komisiju. Piemēram, harta neskaidri izšķir tiesības no principiem. Pašā hartā šī atšķirība nav skaidri noteikta, lai gan tā ir minēta citos dokumentos tā būs jāpārbauda gan tiesa praksē, gan arī Eiropas parlamenta darbā nākamajos mēnešos un gados. Praktiski kā Eiropas parlaments un sabiedrība var lietot uh, šo hartu. To var lietot divos veidos. Pirmkārt, lai nodrošinātu, ka likumdošana tiek grozīta, lai tā pilnīgi atbilstu hartai. Un otrkārt, parlaments un sabiedrība var lietot eh, kārtas noteikums, eh, lai nodrošinātu pārējo institūciju atbildību. To var darīt trijās nozarēs. Pirmkārt, cīņā pret terorismu, otrkārt, cīņā pret diskrimināciju un treškārt veidojot eh, patvērumu un imigrācijas politiku, par cīņu pret terorismu. Hartas noteikumi dot civilai pilsoniskai sabiedrībai, gan arī parlamentam vairāk skaidrības par to, kādai būtu jābūt dalību valsts rīcībai nākotnē. Viens piemērs par tā saucamajiem melnajiem sarakstiem, eh, no nu, kuros ieraksta terorismā aizdomās turētos Eiropas eh, Savienības tiesa ir jau nolēmusi, ka cilvēki ir jāinformē, vai viņi ir šajā, meln, ja viņi ir šajā melnajā sarakstā, un viņiem ir jābūt tiesībām apstrīdēt lēmumu. Uh, Eh, tomēr šis process vēl pilnībā neatbilst starptautiskiem cilvēktiesību standartiem, ne arī hartai. Īpaši 41. pānta noteikumiem par labu administrāciju. Šajā pāntā ir minēts, ka cilvēks ir jāinformē par šo lēmumu pirms tas tiek pieņemts Daudz no nopietnākiem cilvēktiesību pārkāpumiem pret terorismu politikā attiecas uz spēlēko zonu starp Eiropas kompetenci un dalību valstu attiecībām, īpaši tas attiecas uz slepenu aizturēšanu. Bieži ir teikts, ka harta neietekmē ārpolitiku, Tomēr šorīt jau tika norādīts, ka harta ir saistoša visām institūcijām un visām iestādēm Eiropas Savienībā. Un visas uh, institūcijas respektē hartu uh, savā darbībā, ieskaitot arī Eiropas padomu Frontex un citām aģentūrām un uh, komisijas viceprezidentu. Uh, Ja harta ir saistoša visām institūcijām un aģentūrām, tad no tā arī seko, ka, lai gan Eiropas eh, tiesai nav kompetences par drošības politiku, tomēr šos, šīs institūcijas var arī saukt pie atbildības tiesā. Nākamajos gados būs jāpārbauda, vai šis princips darbojas Un uh, SWIFT sarunas jau tika pieminētas, tātad tagad notiek arī sarunas ar trešām valstīm par savstarpējo palīdzību. Es uh, nenašu daudz par diskrimināciju, par to jau tika runāts. Tomēr hartas daļas papildina cilvēku tiesību konvenciju, nosakot, ka nav pieļaujama diskriminācija pēc vecuma, dzimuma un citām pazīmēm. Tas būs ļoti svarīgi nākotnē, īpaši Romu tiesības. Beidzot par patvērumu un migrācijas politiku es jau minēju uh, 92. pāntu, kur pirmo reizi ir skaidri noteiktas Eiropas cilvēktiesību tiesas uh, funkcijas. Tas neatiecas tikai uz uh, patvērumu meklētājiem, bet arī citiem, kuriem var tikt piespriezt nāvsots vai kuri var tikt pakļauti spīdzināšanai. Viņi var arī pieprasīt patvērumu. Es arī minēju 41. pāntu par uh, labu administrāciju. Mēs redzam, ka daudziem cilvēkiem ir jācieš no sliktas administrācijas, piemēram, atjaunojot identitātes dokumentus vai uzturēšanās atļaujas, vai izskatot uh, patvērumu pieteikumus vai ģimenes apvienošanās pieteikumus. Tāpēc šis pāns ir ļoti svarīgs, un tas būs svarīgs dalību valstu tiesu praksē. Tālāk pirmais pāns par cilvēka cieņu. Cilvēka cieņa ir absolūts pamats hartai, un īpaši tas attiecas uz patvēruma un imigrācijas politiku nākotnē. Tāpat arī Mums šis pāns ir svarīgs, un ja mēs e, pievēršam uzmanību saistībai starp ekonomikas, kultūras un e, tiesībām un e, pilsoņu tiesībām. Paldies, Nikols kungs. Mums vēl ir dažas minūtes, tātad tagad ir laiks diskusijai, vai kāds būs dot jautājums vai izteikties. Jā, Lūdzu, jūs varat stādīties priekšā. Paldies, mani sauc Mikēla Džordāne, es esmu Itāls, esmu atbildīgs par Eiropas lietām Briselē. Es atvainojos, es nebiju iepriekšējā sanāksmes sēdē, es tikai gribētu jums uzdot divus jautājumus, turnēm itāļu valodā. Pirmais jautājums ir saistīts ar pamattiesībā. Pirms uh, neilga laika tika notvērti starpvalstu ūdeņos um, nelegālie imigranti. Te, protams, ir arī iesaistījies ANO augstais pārstāvis un arī komisāra Redinga. Tad lūk ir mans pirmais jautājums, ko mēs varam secināt par uh, šo pasre, no šī pašreizējā nacionālā uh, likuma. Daudz šie likumi Itālijā ir pret, pretrunā Eiropas Savienības tiesībā. Un Itālijā vēl tiek apspriests uh, likums, kas aizliegtu publicēt uh, telefonu sarunās noklausīto. Te pastāv arī uh, risks uh, par uh, par to, ka tiek pārkāpts eh, cilvēktiesību šai ziņā. Ir vēl kādi jautājumi? Jā, lūdzu. Mani sauc uh, Davids Hikins, es uh, strādāju Eiroline. Uh, mēs esam NVO, kas nodarbojās ar nacionālajām un valodas minoritātēm Eiropā. Uh, Es gribētu runāt par NVO Lielbritānijā un arī Ungārijā un Slovākijā. Šķiet, ka pēc eh, šīm diskusijām mēs redzam, ka ir tāds kā pārpratums. No vienas puses paneļ, paneļrunātāji iesaka, ka dažām dalībvalstīm vajadzētu piemērot Eiropas standārtus attiecībā uz nediskrimināciju, pamatojoties uz valodu un etnisko izcelsmi. Uh, Eh, citas dalībvalstis virzās priekš ļoti labi, savukārt eh, citas nepilda standārtus attiecībā uz nediskrimināciju. Komisāra šorīt teica, ka mēs eh, nevaram iejaukties valstu iekšējā valodas politikā. Kā Eiropas Savienība centīsies atrisināt šos jautājumus, jo šķiet, ka situācija ir atšķirīga dažādās dalībvalstīs? Lielas paldies par jautājumu! Vai ir vēl kādi, kas vēlas uzdot jautājumus? Vai kādam vēl kādi komentāri, ieteikumi? Nē? Tādā gadījumā dosim vārdu paneļrunātājiem. Šķiet, ka tika uzdots konkrēts eh, jautājums eh, profesoram Rodotam. Varbūt viņš varētu komentēt eh, šos jautājumus punktus attiecībā uz situāciju Itālijā, un pēc tam mēs dosim vārdu arī citiem runātājiem, ja viņiem būs kas sakāms vai komentējams. Rodotas kungs, lūdzu, dod jums vārdu. Ja runājam par to, kas notiek Itālijā, un to, kā tas ir saistāms ar eh, pamatiesību hartu. Pirms divām dienām tika izdots paziņojums. Šo paziņojumu sniedza eh, komisāra Viviāna Redinga. Viņa norādīja, kā komisija cieši seko līdzi šī priekšlikuma parlamentārajiem procesiem Itālijā. Komisija arī izvērtēs ietekmi saskaņā ar 11. pantu, kur runa par vārda brīvību un uh, tiesībām uz informāciju. Nav nekādu šaubu, ka šos jautājumus apskata harta. Es nevēlētos šeit eh, konkrēti komentēt šo tiesību aktu. Esmu to kritizējis jau vairāk kārt, esmu to darījis Itālijā. Manuprāt, šis jautājums ietver plašāku tematu, kurš parādās hartā, un te ir runa par jaunu izpratni attiecībā uz privātās dzīves neaizskaramību. Hārtā ir noteiktas konkrētas tiesības uz datu aizsardzību, un tās atšķiras no privātās dzīves neaizskaramības un tiesībām uz ģimenes dzīvi. To visu var atrast konkrētajā astotajā pantā, kur ir runa par datu aizsardzību. Ir jāatcerās arī, ka pastāv jaunas attiecības starp tiesībām uz informāciju un privātās dzīves neaizskaramību. Šeit mums ir jāņem vērā vairāki fakti. No vienas puses šeit ir runa par informācijas brīvību, un te parādās jautājums par interešu vienlīdzību arī attiecībā uz citiem punktiem, kas tiek apskatīti hartā. Ja mēs, piemēram, paskatāmies uz pāntiem, kur ir runa par labu pārvaldību un administratīvo caurdzamību, šeit mēs varam atrast, ka tiesības uz vārda brīvību un savu viedokļu paušanu tiek stiprinātas tādā gadījumā, ja ir runa par citu tiesību garantēšanu. Tas nozīmē administrācijas nodrošināšana, normāla dzīves kvalitāte pilsoņiem, mēs varētu teikt tā vispārīgāk izsakoties. Eiropā mēs šeit eh, lietojam kopējus jēdzienus tie varbūt atšķiras no Amerikas Savienoto valstu iedzieniem, un līdz ar to mēs varam redzēt arī attiecīgi judikatūru Eiropas kopienu tiesā. Es šeit atsaucos uz tādām publiskām personām un redzamiem cilvēkiem, piemēram, slaveniem politiķiem. Viņiem ir konkrēta vieta, konkrēts postenis valsts administrācijā, un līdz ar to tiesības uz informācijas sniegšanu pilsoņiem ir spēcīgākas par tiesībām uz privātās dzīves neaizskaramību. Protams, ka šīs tiesības netiek pilnībā likvidētas, bet ir jāņem vērā visi šie vispārīgie apsvērumi. Tieši tāpēc šai hartai ir vēl divkārša nozīme. Es vēlētos izmantot šo izdevību, lai atsauktos arī uz eh, tematu, ko skāru savā uzrunā un ko profesors Labājs arī tālāk skatīja. Pamatiesību harta ir tiesiski saistošs dokuments, tā ir kļūs par šādu saistošu dokumentu. Ierītai nav tādas pašas vērtības kā līgumiem, tā tomēr tiek pieminēta, tā jau tika pieminēta simtiem dažādos spriedumos, ko izdeva Eiropas kopienu tiesa, un arī tiesneši no citām jurisdikcijām ir atsaukušies uz hartu. Es gribētu šeit atgādināt uz to, ka jau ir tāds milzīgs mantojums, ko mēs nedrīkstētu aizmirst. Galu galā jurisprudence ir rādījusi ka kritika par hartu nav īsti piemērota. Juristu vidū valda viedoklis, ka harta vienkārši pastiprina Eiropas Savienības kopējo ekonomisko un politisko viedokli. Tieši to es arī mēģināja norādīt savā uzrunā. Galu galā šeit ir runa par šo kopējo maiņu viedokļos. Tātad ir simtiem dažādu spriedumu, kuri pierāda to, ka harta pieļauj un veicina dažādas tiesības. Šeit nav runa tikai par ekonomisko brīvību stiprināšanu. Uh, Mums ir jāatcerās arī par cilvēktiesību atzīšanu, kas var iespējams konfliktēt ar kopējo ekonomisko interešu aizsardzību. Par to mums vajadzētu padomāt. Itālijā ir kāda interneta lapa, ko ir kopīgi sagatavojušas eh, tieslietu iestādes no dažādām Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tur var atrast visus eh, šos spriedumus oriģinālajā versijā, tātad oriģinālajā valodā. Es vēlējos izmantot šo izdevību, lai jūs par to informētu un arī, lai vēlreiz pasvītrotu to, ko es jau minēju savas runas sākumā. Tiesas vienmēr ir bijušas aktīvas, tās noteikti arī turpinās savu darbu, taču tagad ir pienācis laiks, lai likumdevēji uzņemtos konkrētu atbildību. Tas attiecas arī uz Eiropas parlamentu, jo pretējā gadījumā Eiropa turpinās celt tiesneši. Tiesa, un to mēs nedrīkstētu aizmirst, stiprina līgumus, tā stiprina līguma loģiku tā tāpat ir devusi savu ieguldījumu tiesību atzīšanā. Tā ir arī devusi savu ieguldījumu tajā, lai harta vispār tiktu tiesiski apstiprināta. Jā, pavisam īsi vēlējos izteikties par patvērumu. Pamatiesība aģentūra ir publicējusi vairākus pētījumus par eh, situāciju uz 27 eh, dalībvalstu ārējām robežām. Ja mēs paskatāmies uz eh, atpakaļ nosūtīšanas direktīvas dažādajiem komponentiem un situāciju uz vietas, tad pirmais ziņojums, kas pavisam drīkst tiks izdots, būs par aizturēšanu uz robežām. Un es varu jums pavēstīt, ka mēs eh, esam atklājuši vairākas problēmas un bažas. Ja mēs atgriežamies pie iepriekšējiem jautājumiem, tad te ir eh, runa ne tikai par Eiropas tiesību piemērošanu, bet arī par Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijas, ANO standārtu un citu dažādu principu ievērošanu, tā lai mēs varētu redzēt, kā savā veidā šie statūtiskie standārti iedarbojas. Mums ir jāatcerās arī par nepilngadīgajiem, kuriem nav devies līdzi neviens pieaugušais. Mums ir jāatcerās, ka piecās līdz sešās dalību valstīs ir vairāki nepilngadīgie, kuriem ir kur ir nepieciešamība izskatīt, kāda ir šo nepilngadīgo situācija. Nākamais pētījums, kas arī drīz tiks izdots, ir par tiesisko palīdzību patvērumu meklētājiem kā arī imigrantiem, kas šķērso robežas, kāda veida tiesiskā palīdzība viņiem ir jāsniedz un vai šī prakse atbilst starptautiskai praksē un standartiem. Šie ziņojumi, ko sagatavos aģentūra, noteikti ļaus gan parlamentam, gan komisijai labāk veidot savu darbu. Jerema kungs, Džeraba kungs, kas izteiksies kā pēdējais no paneļa runātājiem. Lielas paldies! Runājot par patvērumu, protams, ka mūsu kolēģi no ANO cilvēktiesību pārstāvja biroja varētu mums sniegt tādu garāku, visaptverošāku sarakstu ar problēmām un arī komentāriem, taču es vēlētos uzsvērt, ka mēs atbalstam kopumā visus priekšlikumus, ko ir izvirzījusi Eiropas komisija attiecībā uz uh, Eiropas patvērumā likumdošanas uzlabošanu. Tās mērķis ir veicināt harmonizāciju virzienā uz augšu, tā lai tiktu nodrošinātas labākas procesuālās garantijas patvēruma meklētājiem. Tāpat arī mēs uh, mēģina nodrošināt eh, vairāku tiesību pieejamību, tā skaitā ekonomiskās un sociālās tiesības cilvēkiem, kuri bauda tikai subsidi subsidiāras aizsardzības formas. Ja runa par konkrēto Itālijas gadījumu, vēlētos teikt, ka augstais pārstāvis cilvēktiesībās devās uz Itāliju šī gada februārī. Un eh, cilvēktiesības, ja runa par migrāciju un patvērumu, bija viens no prioritārajiem tematiem. Es, diemžēl, nevarēšu uzskaitīt eh, visu problēmu jautājumu loku, jo laiks ir ierobežots, bet eh, visi šie jautājumi tika apskatīti uh, divu dienu garumā, kur piedalījās gan valdības pārstāvji, gan abas parlamenta kameras. Es vēlētos norādīt, ka bija daži jautājumi, kur vispārējā gaisotne bija ļoti pozitīva. Piemēram, ir ļoti daudz veiksmīgu patvērumu pieteikumu tāpat arī apstākļi vienā no aizturēšanas centriem, kur apmeklēja augstais pārstāvis, arī saņēma pozitīvu novērtējumu, bet no otras puses bija arī tādi jautājumi, kas tika uzskatīti par problemātiskākiem. Piemēram, integrācijas politika tiek uzskatīta galvenokārt par drošības jautājumu. Arī plašsaziņas līdzekļos valda stereotipi par imigrantiem un to saistību ar noziedzību. Noslēgumā, kas arī ir ļoti svarīgi, politika, un šķiet, ka tā ir valsts politika, ir nepieļaut to, ka krastā izceļas bēgļi no Lībijas, tad tie ir jāsūta atpakaļ. Kaut gan Lībija nav Ženēvas konvencijas dalībniece ANO cilvēktiesību birojas tur darbojas. Un uh, kopš šīs darbības uzsākšanas visi šie argumenti neizklausījās pārliecinoši. Tātad vienīgais arguments bija tas, ka Lībija nav Ženēvas konvencijas dalībniece. Augstais pārstāvis to norādīja par vienu no problemātiskākajiem jautājumiem. Un vēlreiz paldies par uh, uzmanību. Liels paldies! Tagad pievērsīsimies otrajām panelīm par drošības jautājumiem. Varbūt mēs varētu sākt uh, otrādā kārtībā došu vārdu Nikolsa kungam un pēc tam katram no jums arī došu vārdu gala piezīmēm. Liels paldies! Es izteikšos pavisam īsi. Es arī vēlētos uh, pievienoties Eiro Lain pārstāvu izteikumiem. Man šķiet, ka tiešām dalībvalstīs ir uh, liels apjukums par to, kāda tad ir pašreizējā situācija un kā šī situācija attīstīsies turpmāko mēnešu laikā. Uh, Mums noteikti arī nepalīdz tas, ka mēs saņemam ļoti atšķirīgu informāciju no dažādām iestādēm, bet arī no dažādām dalību valstīm attiecībā uz to, kāda būs ietekme un kā mēs varētu izmantot šo faktu. Vienīgais, ko es varētu teikt mierinājumam, vispirmām kārtām mums ir jāpaskatās, vai situācija tiks paskaidrota komisijas paziņojumā, kas tiks eh, sagatavots eh, šī gada laikā. Uh, Ļoti svarīgi ir atzīmēt to, kas jau tika minēts, ka te nav runa tikai par tiesnešiem. Tiesneši Eiropas kopienu tiesā noteikti nebūs tie, kas noteiks, kā hartu nākotnē izmantos. Tas nav arī tikai un vienīgi politiķu darbs. Te ir runa par Eiropas parlamentu deputātiem un arī Nacionālo parlamentu deputātiem. Parlamentāriešiem vajadzētu jau tagad uzdot jautājumus savām valdībām. Mums ir jānodrošina, lai Eiropas parlaments skaidri paustu savu nostāju par maksimālistisko pieeju hartai. Mums ir jānodrošina, lai parlaments jau tagad, negaidot līdz oktobrim, kad situācija būs skaidrāka, izmantotu šo hartu un izmantotu atsauces uz starptautiskajām tiesībām. Gan uh, grozot tiesību aktus, gan arī aicinot citas institūcijas veikt to, kas tām ir jāveic arī attiecībā uz politikas veidošanu. Liels paldies, Makaudes kungam vārds. Liels paldies, priekšādētāji, pavisam īsi. Pirmkārt, es gribētu teikt, ka mēs noteikti ceram, ka komisijas paziņojums dos mums papildu skaidrību par šiem jautājumiem. Un nākamais un arī pēdējais, ko es vēlētos teikt, ka uh, nacionālajām cilvēktiesību institūcijām ir ļoti liela nozīme. Vai nu šeit mēs runājam par sociālajām vai valodas tiesībām, par dažādiem jautājumiem, kas parādās nacionālā līmenī. Tas ir viens no dinamiskiem veidiem, kā nodrošināt, lai standārti, tā skaitā standārti Eiropas līmenī, tiktu attiecīgi piemēroti konkrētajās valdībās. Galu galā tas arī parādīs, cik efektīvas ir šīs cilvēktiesību institūcijas, Tas būtu arī viens veids, kā mēs varētu sadalīt pienākumus savā starpā. Lielas paldies! Privokungam vārds. Es domāju, mēs jau daudz par to esam runājuši, ka harta ir piemērojama tikai dažos uh, līmeņos, piemēram, uh, būs piemēram dalību valstīs, bet runājot par nevalstiskajām organizācijām, es domāju, mums būtu vienmēr jālieto šī harta kā atskaits punkts, Uh, izveidojot uh, likums, strādājot pie likumdošanas, un tad vajadzētu arī uh, progresēt likumdošana no mūsu puses un būtu arī jā, jāpalielina uzraudzīšana, kā piemēram tiek gadījumos, kad varētu būt diskriminācija uz valodas pamata, piemēram. Un te mums būtu arī varbūt iespējams jāizveido savs lobijs, lai varētu spērt soļus tālāk šai jomā. Paldies. Merci, Paldies, Privo kungs. Labēj kungs. Vai jūs gribat izteikties? Paldies, pavisam īsi. Es gribētu sacīt, ka šis uzdevums ir ļoti sarežģīts, jo pamatiesības ir kopsaucējs, neaizmirsīsim tomēr par to, ka katram no mums ir mūsu paša juridiskā tradīcija, konstitucionālā tradīcija, mūsu vēsturiskā uzbūve. Un tas ir milzīgs izaicinājums Eiropas Savienības tiesai, eh, Eiropas Savienības tiesībām panākt šo te līdzsvaru. Šim līdzsvaram noteikti ir jāpastāv. Tas mums ļaus mūsu dažādībā uh, vadīt vienotību, kas ir pamats Eiropas Savienības pastāvēšanai. Skaidrs, ka mums visu laiku būs jādomā par subsidiaritāti, ne tajā ziņā, kā to parasti skata likumdevēji, bet par subsidiaritāti mūsu katru dalībvalstu sabiedrībā ņemot vērā mums piemītošās īpatnības. Tā ir ļoti liela eh, sarežģīta situācija. Un līdz šim šāda veida izaicinājumi mūsu priekšā vēl nestājās. Tāds skaidrs, ka mums jābūt ir kaismīgiem šo tiesību aizstāvjiem, lai panāktu šo, šo līdzsvaru. Liels paldies, ar priekšsēdētājs, paldies par jūsu skaidro izteiksmi. Nu, ja citu komentāru vairs nav vai vairāk jautājumu nav, tad es domāju, šis būtu īstais brīdis uh, nāk klajā ar noslēguma komentāriem uh, šai sanāksmei, kas ilga divas dienas Eiropas parlamentā. Un tagad es došu vārdu Kingai Galai. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Very, uh, ir ļoti grūts uzdevums eh, izdarīt kopsavilkumu no šīm divām dienām, jo mēs runājam par ļoti sarežģītiem jautājumiem. Mēs pilnīgi droši zinām to, ka tagad ar Lisabonas līgumu un uh, hartu, kas ir juridiski saistoša, uh, mēs eh, varēsim nodrošināt eh, cilvēktiesības, mums ir noteiktas, kādas tiesības ir jānodrošina, ir eh, institūcijas, kas varēs strādāt šajā nozarē un kam ir atbildība. Tāpēc es arī gribētu vēlreiz pasvītrot, ka visas šīs institūcijas ir atbildīgas par cilvēktiesību nodrošināšanu. Tātad viss vajadzīgais mums ir. Jautājums ir, kā mēs lietosim šos instrumentus un mehānismus, lai aizsargātu pamattiesības. Es eh, ļoti priecājos par komisijas pārstāvi teikto, ka nebūs iecietības pret hartas neievērošanu un kā ieviešana notiks vairākos posmos, sākot ar juridiskiem likumdošanas iniciatīvām, tad eh, ieviešanu arī dalību valstīs. Un tad runāja arī aģentūras direktors. Tātad mēs skaidri redzam, ka mums ir institūcija, kas eh, seko tiesību aizsardzībai atbilstoši hartai. Mums ir aģentūra, kas atskaitās lēmumu pieņēmējiem un var dot mums eh, vispārīgu priekšstātu par to, kas notiek Eiropas Savienības līmenī, bet arī var atgādināt mums par Eiropas Savienības uh, starptautiskajām saistībām. Jo es uh, atgriežoties pie Jarab kungu uzstāšanās, ir jāatceras, kādas uh, saistības dalību valstis ir uzņēmušās starptautiskajos līgumos. Vakar pēcpusdienā mēs apspriedām tiesu lomu e, šajā e, sistēmā, pamatiesība aizsardzībā, kāda ir konstitucionālās tiesas e, loma, Luksemburgas tiesas un Strasbūras tiesas loma. Mēs arī runājam par Eiropas cilvēktiesību konvenciju un abu tiesu lomu. Un uh, Mēs e, redzam, ka ir lielas iespējas, bet mums ir ļoti rūpīgi jāstrādā pie detaļām, jo galu galā tieši detaļas var traucēt institūciju adekvātu pielietošanu. Nevar nenovērtēt e, arī nacionālās e, cilvēku tiesību institūcijas un starptautiskās eh, nevalstiskās organizācijas, kas veicina tiesību aizsardzību, jo tieši šīs institūcijas ir tās, kas eh, saista ikdienas eh, problēmas ar Eiropas institūcijām, un šeit arī liela loma ir parlamentam atgādināt mums, ka ir ļoti pozitīvi strādāt tagad šajā vidē ar visām šīm jaunajām institūcijām. Mēs eh, nevaram visu redzēt uzreiz, un darbs notiks eh, pakāpeniski, bet ja mēs nevaram ņemt vērā pilsoņu prasības, eh, kādas viņiem ir katru dienu, tad eh, mēs eh, aiz kokiem neredzam mežu. Bija ļoti liederīgi klausīties visu šos eh, runātājus, gatavojot ziņojumu par pamatiesībām. Un es domāju, ka parlamenta loma ir veicināt šo diskusiju un uh, sekot dažādu institūciju darbam, kā tās strādā un kad mūsu loma ir vērot šo darbu, eh, sekot un eh, reaģēt, kad ir laiks pieņemt lēmumus. Tas nenozīmē, ka mums ir jāstrādā šo institūciju vietā. Uh, Es domāju, tas bija īs kopsavilkums tam, kas eh, tika teikts. Mums visiem ir jālieto šī izdevība, jo tā ir reta, un ja tā tiks palaista garām, tad mums būs vienkārši institūcijas un mehānismi, bet nebūs e, pārmaiņu tiesību nodrošināšanā. Mūsu mērķis ir darīt tā, lai šīs pārmaiņas būtu. Libe... Paldies Lībe komitejas vārdā. Mēs pateicamies visiem, kas šeit iz, izteicās, uzstājas ar runām. Mēs arī pateicamies pārstāvjiem no pilsoniskās sabiedrības, no akadēmiskās sabiedrības, no iestādēm. Paldies, ka jūs apmeklējāt šo uzklausīšanu pēdējo pāris stundu laikā šodien un arī vakar. Protams, mēs pateicamies parlamenta deputātiem, ka viņi ir piedalījušies šajās diskusijās jo īpaši es gribu pateikties Kingai Galai, kas ir eh, kolēģi un eh, arī Lībe komitejas priekšsēdētāji un arī atbildīga par ziņojumu, jeb referente ziņojumam par Eiropas cilvēku tiesību konvencijas pārakstīšanu no Eiropas Savienības puses. Es domāju, ir vērts apzināties, ka Lisabonas līgums ir beidzot stājies spēkā. Tas ir ļoti svarīgs notikums, tās ir labas ziņas. Par spīti krīzei, par spīti milzīgajai ekonomiskai un finanšu krīzei, kas tik lielā mērā piesaista visu Eiropas iestāžu un Eiropas sabiedrības uzmanību. Par spīti lielajiem izaicinājumiem, ar kuriem mums būs jāsaskaras par spīti tam, ka Lisabons līgums ir atstājis tik milzīgu iespaidu uz iestāžu struktūru un par spīti visām šīm diskusijām saistībā ar Lisabonas līgumu. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka Lisabonas līgums galvenokārt nodarbojas ar cilvēku tiesībām, pamatiesībām, un ka Lisabons līgums nodibina šo procesu, kas balstās likumos. Nu, skaidrs, ka nav neviena procesa, kuru nebalstītu centieni nodrošināt tiesības un Eiropas projekts, Eiropas pieredze – ir eh, spējusi doties tik tālu. Bez tomēr skaidrs idejas, kā šīs vērtības, šīs eh, tiesības varētu būt nodrošināmas. Nav nekādu trūkumu, eh, nav tiesību deficītu. Ir taču arī Eiropas Savienības tiesas prakse, taču vēl ar vienu ir uh, mazliet um, novērojams trūkums diskusijās par šīm vērtībām. Un mūsu pienākums ir apmainīties ar informāciju par šo principālo jautājumu pēc iespējas vairāk. Un mums ir iespējas to darīt, pateicoties Lisabonas līguma spēkā stāšanās procesam. Un mums ir iespēja runāt arī par eh, to, ka Eiropas Savienība varētu parakstīt Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Mēs uh, piedzīvojam uh, visu jautājumu, kas saistīta ar tiesību jomu un ar drošību. Uh, Šis ir ļoti svarīgs solis, ņemot vērā to, ka visas jaunās kompetences būs Eiropas Savienības tiesas pārziņā. Un mums ar, mums ar to sāks jaunais dialogs. Mums tas ir jāizveido starp Strāsbūras, Eiropas cilvēktiesību tiesu un Luksemburgā esošo Eiropas Savienības tiesu. Protams, ka tas nebūs viegli. Mēs ar to nodarbojamies no nu, jau ilgāku laiku, mēs par to diskusējam gan Lībe, gan AFKO komitejā, gan plenāru sēdē šeit Eiropas parlamentā. Protams, tagad mēs ļoti apzinam, ļoti labi apzināmies, labākā jebkad agrāk, to, ka šie jautājumi ir saistīti ar tehniskām lietām, sarežģītiem tehniskiem aspektiem un lieliem politiskiem izaicinājumiem, kuriem mums ir jāstājas pretī. Un visas šīs dilemmas netiks atrisinātas vienā reizē. Tas pras, prasīs daudz laika un daudz pūļu. Un es jau vairāk kā vienreiz esmu atgādinājis to, ka Lisabonas līgums nebija izveidots tāpēc, lai šī parlamenta dzīve padarītu vieglāk. Gluži otrādi. Parlamenta dzīve tagad būs vēl sarežģītāka. Prasības pret to būs daudz lielāks, un parlamenta atbildība mūsu pilsoņu priekš arī būs daudz lielāka, jo parlamentam tagad piekrīt lielākas kompetences, lielākas pilnvaras, un līdz ar to arī lielāka atbildība mūsu pilsoņu priekšā. Taču es uzskatu, ka šie beigu secinājumi var eh, norādīt to, ka Eiropas pilsoņi vairs nedrīkst, negrib piešķirt pilnvaras Eiropas iestātā, iestādēm, tad, ja netiek skaidri norādīts, tas, ka katrs solis ies, ies līdztekus aizsardzības garantijām, šo pilsoņu tiesību aizsardzības garantijām. Un tas ir norādīts arī Eiropas pamatiesību hartā. Tā papildina aizsardzības standartus, kurus mēs esam iekarojuši gadu gaitā. To ir izdenojušas Eiropas tautas, Eiropas iedzīvotāji, katra dalība valsts, pateicoties tās konstitucionālai pieredzēji. Taču tagad mēs esam nonākuši pie nākošās pieturas, nākošajā fāzē, nodrošinot pamatiesību ievērošanu. Un tā ir jaunā paudze tiesībās. Šī harta tika sagatavota ņemot vērā mūsdienīgu situāciju. Un e, tā ataino visas gadu gaitā, pateicoties konstitucionālai pieredzēji, definētās tiesības. Un šī harta tikai pastiprinās um, pieredzi pilsoņu pamatiesību aizsardzībā. Šo pieredzi apkopojušas visas dalībvalstis. Mums būs jāizceno šīs tiesības, mēs zinām, ka tas nebūs viegli, mēs jau to secinājām arī šajās diskusijās. Šeit eh, no paneļa izskanēja skaidrs norādes uz eh, šiem lielajiem izaicinājumiem. Un es domāju, tieši tāpēc, tieši iemesla dēļ, mēs nedrīkstam zaudēt fokusu, jo mēs, kā Eiropas parlaments, nenozīmēsim pilnīgi neko, ja mēs aizmirsīsim, ka visa centrā ir mūsu iedzīvotāji, mūsu vērtības, mūsu izvirzītās tiesības. Mēs pateicamies visiem, kas šeit uzstājās, pateicamies par eh, laiku, ko jūs mums atvēlējāt, un līdz ar to mēs šos uzklausīšanu beidzam. Paldies!